Bonjour, je vous, je vous prie de prendre vos places. Labdien, lūdzu, ņemiet vietas. Bonjour, je vous propose de commencer. Lūdzu, sāksim sanāksmi. Sākumā sveicam šeit Vācijas Bundestāga lauksaimniecības komitejas pārstāvis, kas piedalās mūsu šāsdienas sanāksmē. Tagad pievērsīsimies darba kārtībai. Vispirms pieņemsim to, ja jums nav nekādu komentāru un iebildumu, tad varam uzskatīt to par pieņemtu. Un uh, mēs ar prieku paziņojam, ka jūs varat uh, klausīties tūkojumu visās valodās un arī izteikties visās oficiālajās valodās. Otrakārt, kas attiecas uz protokola apstiprināšanu sanāksmēm, kas notika 1. un 2. jūnijā un 18. maijā, ja jums nekādu uh, komentāru nav, ko iesniegt līdz šīs sanāksmes beigām, tad uzskatīsim arī šos protokols par apstiprinātiem un pieņemtiem. Es vēlos arī uh, atgādināt, ka šās dienas sanāksme tiek translēta. Un tagad bez liekas kavēšanās ķersimies pie Žozeba V ziņojuma par taisnīgu ienākumu lauksaimniekiem labāku pārtiks apgādes tiec darbību Eiropā pieņemšanu. 229 grozījumi ir tikuši iesniegt, tāpat arī NV komiteja un Ekon komiteja ir iesniegusi savus, savus atzinumus. Uh, par dažiem kompromisu grozījumiem būs jā, jābalso atsevišķi, bet tagad vispirms došu vārdu Žozē Bovē, kas izteiksies pirms balsošanas. Jā, paldies priekšsēdētāji par šo iespēju izteikties. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas šo mēnešu laikā ir strādājuši pie šī ziņojuma. Paldies viņiem par pienesumu un paldies par konkrēto darbu, kas palīdzēja mums balsti, virzīties uz priekšu, pa, nostiprinot un Pastiprinot šo tekstu, ļoti svarīgs bija arī darbs, ko mēs veicām pie kompromisa grozījuma izstrādāšanas. Tas tik tiešām bija nopietnas kopīgs darbs, lai uh, izstrādātu šos 17 kompromisa grozījumus, un es gribētu pateikties visiem, kas uh, veic savus centienus, lai mēs varētu izstrādāt šos grozījumus. Man žēl, ka mums tomēr par šiem kompromisu grozījumiem būs atsevišķs balsojums par dažiem no tiem ļoti žēl, jo es domāju, tie tomēr bija kompromisu grozījumu un būtu labi, ja nākotnē turpmāk mūsu darbā mēs censtos iet uh, līdz galam, lai tie, kas ir kompromisu grozījumi, tik tiešām arī būtu kompromisu grozījumi. Bet jebkurā gadījumā uzskatu, ka nopietnas darbs ir ticis paveikts un tagad mums visiem ir jābalso. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas darbs, kas ietekmēs mūsu dzīvi turpmāko gadu laikā, jo ir Lajona ziņojums uh, par um, kopējas lauksaimniecības politikas reformu. Un es domāju, ka šis ziņojums, uh, pie kur mēs esam strādājuši, kas uh, cenšas nodrošināt taisnīgāku ienākumu uh, sadali, arī būs uh, viens no pozitīvajiem elementiem, kas ļaus mums padarīt visu šo procesu caurskatāmāku, uh, uz, iegūt labākas zināšanas par ražošanas izmaksām, tāpat arī par to, kāda noteikuma ir nepieciešama, un es domāju, ka šis ziņojums noteikti mums palīdzēs arī rast risinājums lauksaimniekiem un lauku rajonos dzīvojošiem kopumā. Vismaz par to domājot, mēs esam izstrādājuši šo uh, ziņojumu, un es domāju, par to domājot arī mēs balsosim par šo ziņojumu šodien. Pateicos jums visiem par līdz šim paveikto darbu. Nu, Paldies, un tagad sāksim balsot. Pirmais grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Otrais grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Piektais, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Sastais, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Septītais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Par astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tad atsāksim balsošanu. Oslinkungs, lūdzu, jums vārds. Tehnisks problēmas. Tātad vēlreiz balsojam par astoto grozījumu. Sākam balsot. Tiklu. Beidzam balsot. Visi adopti. Pieņemts. Amendment numéro. Devītais grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 12. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturās.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 pret, atturās, norādīts. 16. par, pret, atturās, norādīts. 17. par, pret, atturās, norādīts. 18. par, pret, atturās, norādīts. 19. par, pret, atturās noraidīts. 20. par pret atturās pieņemts. 21. par pret atturās noraidīts. 22. par pret atturās noraidīts. 23. par pret pret, atturās, pieņemts. 24. par, pret, atturās, pieņemts. 25. par, pret, atturās, noraidīts. 26. par, pret, atturās, norē, pieņemts. 27. par, pret, atturās pieņemts. 28. par pret atturās noraidīts. 29. par pret atturās pieņemts. 30. par pret atturās noraidīts. 31. par pret atturās pieņemts. 32. par pret atturās pieņemts. 33. par pret atturās pieņemts. NV uh, eh, grozījums 1. Kas par pret atturās pieņemts. Inko pirmais grozījums eh, balsojam tikai par otro daļu. Tātad Inko pirmais grozījums kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 35. par. Pret. Atturās pieņemts. 36. par pret atturās noraidīts. 37. par pret atturās pieņemts. 38. par pret atturās pieņemts. 39. par pret atturās pieņemts. 75. par pret atturās noraidīts. 40. par pret atturās pieņemts. 40. Nē, tagad e, kompromisa grozījums numur viens ar mutisku Alves kunga grozījumu. Lūdzu. Jā, vēlējos precizēt par šo te vārdu price, eh, kas bija vienošanā, bet kas tālāk ne, neprādījās tekstā. Qui est pour? Kas par? Pret? atturās pieņemts. 50. par pret atturās pieņemts. 51. par pret atturās pieņemts. 57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 pret, atturās, pieņemts. 55. par, pret, atturās, pieņemts. 56. par, pret, atturās, pieņemts. 58. par, pret, atturās, norādīts. 59. par, pret, atturās pieņemts. Kompromis grozījums numur divi. Divās daļās. Tagad par pirmo daļu. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 71. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. 73. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. 74. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Inko 16. grozījums, kas par? Pret. Atturās pieņemts. NV 11. par. Pret. Atturās pieņemts. Kompromiss grozījums numur 3. Trijās daļās. Vispirms balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts. Trešā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Astoņdesmit septītais grozījums ar mutisku grozījumu. Alves kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos papildināt ar vārdu piedāvāt tātad, kas ir par šo grozījumu? Pret, atturās, pieņemts. 89. par, pret, atturās, pieņemts. 91. par, pret, atturās, pieņemts. 92. par, pret, atturās, noraidīts. Īmko 17. kas par pret atturās pieņemts. 93. par pret atturās, pieņemts. 94. par, pret, atturās, pieņemts. 95. par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss grozījums numur 4. Kas par? Pret, atturās, pieņemts Pieņemts. 106. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 109. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 114. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 114. grozījums. Sākam balsot. Uh, EPP, e. uh, e uh, no EPP puses ir par daudz balsotāju. tente de coup. Il faut, ah, oui. il faut les urnes. Euh, il, faut, il faut répondre le vote. Balsosim vēlreiz. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. NV6, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 76. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromiss grozījums numur 5. Divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 6. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 128. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 129. Par. Pret atturās pieņemts. 130. par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss grozījums numurs 7 divās daļās. Par pirmo daļu, kas par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās pieņemts. 140. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 141. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 142. par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss numur 8. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 146. par, pret, atturās, norādīts. 147. par, pret, atturās, norādīts. Kompromiss numur 9. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Kompromiss numur 10. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. 154. kas par, pret, atturās, pieņemts. 72. par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. 157. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 158. par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 11 divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 161. kas par, pret, atturās, norādīts. 162. par, pret, atturās, pieņemts. 163. par, pret, atturās, noraidīts. 165. par, pret, atturās, noraidīts. 166. par, pret, atturās, pieņemts. 167. kas par, pret, atturās, noraidīts. 168. par, pret, atturās, pieņemts. 169. par, pret, atturās, pieņemts. 170. par, pret, atturās, noraidīts. 171. Par, pret, atturās, pieņemts. 172. Par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss numur 12. Par, pret, atturās, pieņemts. 178. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 179. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 180. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromis grozījums numur 13. Par, pret, atturās, pieņemts. 188. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 189. par, pret, atturās, norādīts. 190. par, pret pret, atturās, pieņemts. Kompromiss grozījums numur 14. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, par? Pret, atturās, pieņemts. 198. par? pret, atturās, pieņemts. NV komitejas 15. kas par? Pret, atturās, pieņemts. NV 17. par, pret, atturās, pieņemts. 200. par, Acīm redzot, nav dzirdams tulkojums angļu valodā. Tulkojums angļu valodā ir pieejams trešajā kanālā. Kanāls ir ticis mainīts un tulkojums angļu valodā ir dzirdams trešajā kanālā. Okay. On vote sur l'amendement 200 qui est 200. grozījums, kas par? Pret atturās. Divsimtais noraidīts, divsimt pirmais par pret, atturās, pieņemts. Kompromiss numur 15. Par, pret, atturās, pieņemts. 207. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. Kompromiss numur 16. Par, pret, atturās, pieņemts. 214. par, pret, atturās, pieņemts. 215. par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 17. par, pret, atturās, pieņemts. 219. par, pret, atturās, pieņemts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 a changé de nouveau. Maintenant, c'est le 2. Apparemment, l'interprétation. Acīm redzot, tulkojums angļu valodā jau atkal ir dzirdams citā kanālā, un tagad tas ir otrais kanāls. Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut attendre. Ļoti žēl, bet mēs nevaram turpināt. Uh, mums ir jāatrisina šīs tehniskās problēmas ar tulkojumu. Divas minūtes pauze.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 pret, atturās, pieņemts. 20, 200, 222 par, pret, atturās, noraidīts. 223 par, pret, atturās, noraidīts. 224 par, pret, atturās, noraidīts noraidīts. 225. par, pret, atturās, noraidīts. 226. par, pret, atturās, noraidīts. 227. par, pret, atturās, noraidīts. 228. par, pret, atturās, noraidīts pieņemts. 229. par pret atturās pieņemts. Tagad balsosim ar balsošanas kārtēm par visu rezolūcijas priekšlikumu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. The vote is closed.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 Balsojums plenārsēdē notiks 11. septembrī. Nākamais punkts darba kārtībā ir to dzīvnieku aizsardzība, kas tiek izmantoti e, zinātnes vajadzībām. Referente Jēgas kundze ir vienojusies ar komisiju par šo lietu. Uh, par zinātnes vajadzībām izmantojamiem dzīvnieku aizsardzību, un balstoties uz šī te kompromisa 17. jūnijā padome ir iesniegusi savu priekšlikumu, un mums ir otrajā lasīmā jāvienojas mūsu uh, pārstāvis Kastro pēc uh, 7. aprīļa triloga ir um, nosūtījis attiecīgu vēstuli Un mums ir eh, jāpanāk līdz ar to vienošanās gan mūsu eh, lauksaimniecības komitejā, gan plenārsēdē. Lūdzu, Jēgas kundze, jums vārds. Vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, cienītās dāmas, godātie kungi. Sarunas ar Spānijas prezidentūru un Eiropas komiseju par 86 609 direktīvu par uh, to dzīvnieku aizsardzību, kas tiek izmantoti zinātnē. Tātad šajās sarunās mēs esam vienojušies un es ceru, ka parlaments arī uh, varēs ka parlamenta darbs varēs vainagoties ar panākumiem. Tā tad īsts pārskats par uh, to kompromisu, ko mums izdevās sasniegt. Pēdējā trialoga sanāksmē, kas norisinājās 2010. gada 7. aprīlī, mums izdevās jau uh, Zviedrijas prezidentūras laikā radušos kompromisus, kas tika rasts uh, eh, 2009. gada decembrī, apstiprināt. Uh, un tādā veidā mēs varējām rast labu risinājumu vēl dažādiem atklātajiem jautājumiem. Tas jau notika pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā, līdz ar to eh, mēs runājam par komitoloģijas procedūru, tie bija deleģētie tiesību akti un īstenošanas akti. Un mēs attiecībā uz eh, visām procedūrām varējām atrast kompromisu. Uh, Pēdējo mēnešu laikā juridiskais dienests šo kompromisa tekstu ir arī pārstrādājis no valodnieciskā viedokļa. 3. jūnijā padome šo kopīgo nostāju oficiāli pieņēma jau pirmajā lasījumā. Dārgie kolēģi, es vēlējos tieši tagad pateikties visiem līdzstrādniekiem, uh, visiem kolēģiem no dienestiem, tā tad no uh, komitejas sekretariāta, no juridiskā dienesta, visiem ēnu referentiem un, protams, arī visiem darbiniekiem, ēnu referentu palīgiem. Tā tad es vēlos viņiem sirsnīgi pateikties, vēlos pateikties komisijai, Zviedrijas, Spānijas prezidentūrām. Un tāpat vēlējos pateikties visiem tulkotājiem. Uh, Viņi mums palīdzēja šajā laikā, un e, es domāju, ka šie tehniskie jautājumi vienmēr nebija tik viegli pārtulkojami. Pēc pusotra gada mēs esam sasnieguši vienošanos par šo tik būtisko jautājumu, kas varēs uzlabot dzīvnieku aizsardzības standarts visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas arī varēs paaugstināt izpētes līmeni Eiropā un Eiropu kā tādu izpētes vietu padarīs pievilcīgāk daudz citu valstu acīs. Vēlējos jums pateikt, ka uh, spēkā esošā direktīva par dzīvnieku aizsardzību tika uh, izveidota 86. gadā. Mēs ar vienošanos varējām to aktualizēt, mēs varējām uh, noteikt vienotus priekšlikums un noteikums rūpniecībai un attiecīgai nozarei visā Eiropas Savienībā un uzlabot dzīvnieku aizsardzības standārtus. Un eh, tas tika eh, ieviest tādā centralizētā veidā visā Eiropas Savienībā. Un šeit ir izmantots tā sauktais 3R princips - izvairīšanās, samazināšana un uzlabošana. Un e, par šo jautājumu es rakstīju jau pirmajā, las, eh, pirmajā ziņojumā, ko es sastādīju 2006. gadā par dzīvnieku labturību un aizsardzības standartiem. Un vēl daži būtiski aspekti. Tad, kad mēs runājām par uh, e, izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, mēs varējām uh, Eh, runāt par eh, to, ka ir jāizveido tāda pakāpju sistēma, kas varētu palīdzēt izvērtēt dzīvnieku ciešanas un tās attiecīgi arī ierobežot, samazināt. Tālāk par atļaujām, par pētījumu un izmēģinājumu atļaujām. Ja izmēģinājumos tiek izmantoti dzīvnieki, tad attiecīgai iestādē ir sākumā jāsniedz atļauja. Ja ir veikts kāds projekts, kurā ir paredzēts izm veikt izmēģinājums ar dzīvniekiem, to ir iespējams īstenot tikai tad, ja atbildīgā iestāde ir veikusi savu izvērtējumu, ņemot vērā dažādas ētiskus aspektus un ir arī izvērtējusi to, cik lielā mērā uh, šis uh, projekts ir savietojams ar dzīvnieku labturības standartiem. Un vēl papildus ir iespējas eh, iz, šādu izvērtējumu veikt arī ar atpakaļējošu datumu. Tālāk eh, primāti, ja eh, tiek izmantoti primāti, kas nehumani primāti ir spēkā konkrēti ierobežojumi un tos var izmantot tikai konkrētos pētījumos, piemēram, ja tiek attīstītas jaunas zāles, bet ir jāņem vērā arī riski un arī tas, ka tikai izmantojot šos dzīvniekus, šos te primātus, eh, varētu atrast tādas zāles, kas eh, varētu ļaut cilvēkiem palīdzēt izvairīties no invaliditātes vai pat letāla iznākuma. Tālāk, eh, ja mēs runājam par dalībvalsts likumdošanu šajā jomā, dalībvalstīs ir jāizveido nacionālās komitejas, kas lēmtu jautājumus, kas saistīti ar um, izmēģinājumos izmantojamiem dzīvniekiem. Uh, O, tur ir runāts par šādu dzīvnieku audzēšanu, kopšanu un labturību, ir jāizveido kopīgas a, saistošas procedūras un jāgarantē labāko paraugu prakšāpmaiņa. Dzīvniekus Eh, drīkst nogalināt tikai izglītota persona, attiecīgi apmācīta persona, un alternatīvas nonāvēšanas metodas tiek izmantotas tikai tad, ja tās sagādā pēc iespējas mazāk sāpju un ciešanu. Šāda personāla apmācībai ir eh, jānotiek saskaņā ar augstiem dzīvnieku aizsardzības standartiem. Uh, Tāpat ir eh, jābūt ļoti augstiem eh, aizsardzības un kopšanas standartiem. Dzīvnieku transportēšana var norisināties tikai saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem. Alternatīvas. Kāds varētu būt alternatīvas dzīvnieku izmantošanai šajos izmēģinājumos? Alternatīvas ir jāīsteno, ja tās ir attaisnojams no tiesiskā viedokļa. Protams, izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir jāsamazina pēc uh, iespējas plašāk. Dalību valstīm ir saistības ieviest pasākumus attiecībā uz dzīvnieku kopšanu, apmetina, nu, izmetināšanu un arī labturību, ir jāuzlabo viņu dzīves apstākļi, lai eh, tās sāpes un ciešanas, kas dzīvniekiem tiek sagādātas dažādos eksperimentos, būtu pēc iespējas minimālākas inspekcijas. Tas bija ļoti būtisks jautājums, un es domāju, ka mēs sasniedzām ļoti daudz. Pateicoties parlamenta delegācijas neatlaidībai, mēs varējām ieviest stingru inspekciju un kontroļu sistēmu atbildīgā iestāde nosaka, cik bieži šādas inspekcijas ir jāveic, ņemot vērā arī sagaidāmos riskus. Vismaz vienai trešdaļai eh, no visiem eksperimentiem katru gadu ir jātiek kontrolētiem eh, dzīvnieku audzētājiem, eh, primātu audzētājiem. Šādiem cilvēkiem ir jātiek kontrolētiem katru gadu. Un komisijai arī ir E, jāsniedz informācija un jāparūpējas, e, lai dalībvalstu piedāvātā informācija tiktu kontrolēta pietiekami bieži. Un, protams, e, ir jākontrolē tas, kas notiek dalībvalstu līmenī. Un, visbeidzot, rezumējot. Eiropas parlaments veicot sarunas ļoti skaidri norādīja, kā jau tas notika pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā. Mēs norādījām, ka ir jādara daudz vairāk lietas labā, lai varētu parūpēties par to, ka dzīvnieki šādos zinātniskos eksperimentos tiktu izmantot pēc iespējas mazāk mēs vēlamies par to domāt ilgākā laika termiņā, bet, diemžēl, vēl šodien mēs pilnībā no šiem eksperimentiem ar dzīvniekiem nevaram pilnībā atteikties. Pēc pusotra gada ļoti intensīva diskusija parlamentā. Tātad mums bija diskusijas ar padomi un komisiju, un mums izdevās, un es patiešām varu būt ļoti droša par šiem vārdiem, tātad mums izdevās veikt tādu sarežģītu špagatu, kas uh, varētu garantēt gan dzīvnieku aizsardzību, gan arī uh, parūpēties par zinātnes attīstību ir jāparūpējas par to, lai šajās zinātnes institūcijās būtu nodrošināti vislabākie iespējamie apstākļi, būtu ievēroti visi dzīvnieku labturības standarti un uh, tiesiskās normas visā Eiropas Savienībā. Ir jāievēro visaugstākie dzīvnieku aizsardzības standarti, kas ir spēkā visā pasaulē, bet neskatoties uz to, E, mums ir jāparūpējas, lai Eiropa varētu saglabāt savus līderu pozīcijas zinātnes jomā. 7. aprīlī rastais kompromiss, ko 3. jūnijā pieņēma padome, neviens nebija pret. Šis kompromiss tagad ir jāpieņem plenāra sēdē otrajā lasījumā. Pēdējā trialoga sanāksmē ēnu referenti jau deva savu piekrišanu šim projektam. Mūsu komitejas priekšsēdētājs sagatavoja ziņojumu, nosūtīja to padomēji un komisijai. Un ir iespējams iesniegt grozījumus Es to saku skaidri un gaiši, un tikpat skaidri un gaiši vēlējos pateikt, ka ar ēnu referentiem esam vienojušies par to, ka nevajadzētu iesniegt grozījumus. Un lūdzu, kolēģi, es jums to lieku pie sirds. Šis būs patiešām veiksmīgs ziņojums tikai tad, ja mēs varēsim palikt pie saviem panākumiem un turpmākās sarunās un uh, sadarbības ietvaros mēs varētu gūt panākums, ja mēs kopīgi ar padomi nostāsimies kā klīns aiz šī kompromisa. Un Vācijā, kas notika Vācijā, tā pavalsts, no kuras es nāku, eh, atturējās no balsojuma. Ne jau tādēļ, ka viņi būtu pret šo rezultātu, bet nē, viņi atturējās, jo eh, mūsu izpētes ministrija uzskatīja, ka eh, šis kompromiss nav pietiekami ambicios, jo tas, piemēram, izpētes brīvība ir ierakstīta arī mūsu konstitūcijā. Uh, Lauksaimniecības komiteja mūsu pieeju atbalstīja un arī Vācijā dzīvnieku aizsardzība ir ierakstīta eh, konstitūcijā. Līdz ar to konstitūcijā šeit ir divas tādas pretrunīgas vērtības. Es vēlējos jums pateikt, ka tā nav mūsu problēma, ar ko mums vajadzētu šeit cīnīties Eiropas parlamentā. Mēs esam atraduši patiešām labu kompromisu, esam veikuši labu darbu, Es zinu, ka Francija, eh, kas vēlējās, lai izpēc brīvība būtu daudz lielāka, tomēr mums piekritīs. Nīderlanda vēlējās ieviest augstāks dzīvnieku aizsardzības standarts, bet tomēr piekrīt mūsu kompromisam. Es domāju, šis kompromiss ir veiksmīgs, un dzīvnieku, akt, dzīvnieku aizsardzības aktīvis teica, ka īstenībā šis kompromiss ir labāks nekā viņi bija cerējuši, un tas ir pieņemams gan šiem aktīvistiem, gan arī zinātniekiem. Tātad, dārgie kolēģi, darīsim visu lietas labā. Eh, lai šis eh, kompromiss tiktu pieņemts plenārsēdē. Pirmajā mm, sesijā septembra mēnesī būs balsojums un pēc tam es noteikti jums pateikšos par eh, diviem gadiem ļoti intensīvu darbu. Pagaidām, paldies! Merci, Madame Jēglē. Paldies, Jēglas kundze. Vec Evans kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs pateicos Jēglas kundzei. Viņa ir izveikusi ārkārtīgi apjomīgu darbu pie šī dosjē. Mēs jau parlaments ir jau sen aicināts atjaunināt šo likumdošanu un arī pēdējo divu gadu darbs mums tagad ir novedis pie šīs nostājas, kur ir uzskaitīts visas viņas minētās lietas, kas attiec uz manu grupu. Ir trīs punkti par kuriem es atkārtot runāju arī trialogu procesā. Mēs uzskatām, ja šie trīs punkti nav maini, netiek mainīti, tad kopējā nostāja būs tieši, tieši vājāk atbilstīgi esošai likumdošanai. Es pavisam ātri uzskaitīšu 2a pantā par striktākiem nacionālajiem pasākumiem. Kopējā nostāja saka, ka dalība valstis var saglabāt uh, valsts pasākums vismaz pagaidām, kamēr mēs vēlamies, lai dalība valstis varētu piemērot uh, savus nacionālos pasākumus. Citiem vārdiem sakot, ja dalība valsts vēl striktāku likumdošanu, viņas arī varētu padarīt šo striktāku. par 13. pāntu par prasībām izmantot alternatīvas, kad tas vien ir iespējams. Kopējā nostāja nosaka to, ka tas nebūs obligāti. Uh, izmanto šīs alternatīvas. Tas nebūs obligāti. Tad, un tad uh, par astoto pāntu, par primātiem, non-human primates. Šeit mēs runājam par ievērojamu uh, cilvēka fizioloģisko un fizisko uh, spēju samazināšanu un uh, šis vārds substantial, ievērojams, ir svītrots. Tas nozīmē, ka šos primātus var izmantot Uh, varētu izmantot pat, ja šā, šie traucēji varētu būt arī mazi un nevis ievērojami. Šie trīs punkti mums ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka tas ir kas ļoti aktuāls, un arī Jēglas kundze ir uh, lietas kursā par to. Paldies! Si je donne maintenant la parole à Monsieur Capulas Santos. Paldies, Capulas Santos kungs. Presidente, eh, este é um dossiê. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Mēs to visu zinām, jo tas skar eh, mūs visus. Šo darbu mēs veicam jau pusotru gadu. Periškungs uzsāk šo darbu. Tagad šo darbu turpina Jeglas kundze šajā parlamentā tiek runāts vairāk par uh, dzīvnieku tiesībām nekā par cilvēktiesībām. Es domāju, ka jā, varbūt par to vajadzētu arī priecāties. Varbūt tas nav ideālais risinājums, tomēr, nu, tas ir ļoti pieņemams kompromiss, kas mums ir celts priekšā. Uh, informēju kolēģis par to, ka arī mana politiskā grupa um, var atbalstīt Jēglas kundzi un viņas ziņojumu un apsveicu viņu vēlreiz par viņas lieliski paveikto darbu. Un arī par lielisko atmosfēru, kādu viņa vienmēr ir nodrošinājusi strādāt, strādājot pie šī dosjē. Vērts Palsens kundzei, lūdzu. <clears throat> Jā, ja, jag ska också tacka fru Jägle. Det är... Paldies eh, Jēglas kundzei. Viņas darbs ir lielisks, izcels. Šis ir viens no tiem retajiem jautājumiem, kur Eiropā pilsoņi tiešām uztver ļoti jūtīgi un vēlas ļoti aktīvi piedalīties tā arī izcināšanā. Es piekrītu Jēglas kundzes sacītajiem, varbūt mēs vēl vēlētos padziļinātāk skatīt eh, detaļas, bet jau tagad varam pateikt, ka šis kompromiss ir vienīgā iespēja, kura mums ļauj sasniegt risinājumu, panākt risinājumu. Arī man bija iespēja tikties ar eh, dzīvnieku aizsardzības organizācijā pagājušajā nedēļā. Un visi bija ļoti priecīgi dzirdēt par to, ka mēs ātri varam vienoties par šo tiesību aktu. Es varu atbalstīt šeit Jēglas kundzi. Un tiešām vēlos, lai netiktu iesniegti uh, grozījumi, kur varētu šo procesu bremzēt un kas varētu apdraudēt nostāju, kāda ir panākt šo līdzsvaru punktu. Es domāju, ka šeit mēs tiešām esam panākuši līdzsvaru starp moderno zinātni Mm, pētniecības vajadzībām, un no otras puses un arī šī empātija attiecībā uz dzīvniekiem. Vēlos pateikties Ieglas kundzei un visiem, kas viņai palīdzēs. Alde vienprātīgi um, vai lielā vairāk man balstīs uz priekšlikumu. Liels paldies! Ieglas kundze, vārds jums secinājumiem! Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi. Evansas kundze, Palsens kundze. Un arī Kapelas Santos kungs, liels paldies jums! Evans kundze, es jau zinu, kāda ir jūsu iebilduma, mēs par to esam visai plaši diskutējuši, arī Paulsenas kundze aizvien ir mēģinājusi atbalstīt mūsu kompromisu. Protams, ka pasaulē nekas nav ideāli un perfekti. Man to vajadzēja nu, saprast dzīves gaitā. Arī kompromiss nekad nebūs perfekts, un es domāju, ka tas jau nav pasaules gals. Bet Es eh, strādāju Eiropas parlamentā kopš 99. gada, un ja es eh, tā padomāju, cik daudzas direktīvas jau ir tikušas aktualizētas, Un, protams, eh, tas bija visai grūts darbs, un neviens nevēlējās pie tā tā īsti ķerties. Un tagad komisija jau ir pie tā strādājusi, parlaments, padomi ir strādājuši. Un mēs redzam, cik daudz dažādu grupu jau ir šeit bijušas iesaistītas, tas bija grūts darbs, bija iebildumi, noraidījumi. Un es arī ar vācu piemēru palīdzību vēlējos jums ilustrēt, cik sarežģīti eh, ir kaut ko panākt šajā jomā. Bet es jums vēlējos pateikt, ka mēs kopīgi, Evansas kundze, arī ar jūsu palīdzību mums vajag par to skaidri runāt, lai varētu vienoties par kompromisu. Tātad es jūs varu arī pieskaitīt šai grupai, pateicoties visai, visu jūsu palīdzībai, mēs varējām sasniegt šo kompromisu, un es vēlējos visiem kolēģiem pateikties, un lūdzu ņemiet vērā to, ka mums ir eh, jābalso par šo ziņojumu. Tas jau tagad ir, nu, pārkāpis divā, diviem šķēršļiem pāri, eh, par to būs eh, jābalso komitejā un pēc tam vēl plenāra sesijā, un šis ir pirmais ziņojums, ko mēs mūsu komitejā pārstādājam saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un 1. decembrī, jā, nu man pat vajadzēja sākt darbu it kā pie baltas lapas, vajadzēja pārskatīt savus domāšanas paradigmas, un eh, šis arī varētu būt piemērs, kā parlaments var rīkoties saskaņā ar jaunajām normām. Paldies, kolēģi! Merci avant de conclure ce Liels paldies! Nikolsona kungam vārds ļoti īsam komentāram, lūdzu. Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji pirmkārt. Arī pagājušajā parlamentā esam daudz runājuši par to, par šo jautājumu, kad Pārīšs kungs bija priekšsēdētājs, viņš strādāja pie šī dosjē. Un es vēlētos tiešām apsveikt šeit Jēgals kundzi par lielisko darbu, jo jāteic, ka šis darbs ir ļoti sarežģīts. Tas nav vienkārši Iespējams, ka šīs ir labākais kompromiss, kādu vispār var sasniegt vismaz pagaidām, un es aicinu komiteju iet uz priekšu ar šo dosjē. Un šo kompromisu aicinu komiteju ap, uh, akceptēt un atbalstīt šo nostāju referenti ir veikusi lielisku darbu, panākusi lielisku kompromisu. Mēs zinām, ka kompromiss nav tas eh, ideālais variants. Mēs vienmēr vēlamies varbūt dažkārt vairāk, bet eh, iespējams, ka šoreiz vajadzētu tomēr paredzēt izņēmumu. Paldies, un tagad pārtrauksim mūsu sanāksmi līdz pulksten 16.15. Tad būs viedokļu apmaiņa ar Elēnu Espinozu. Spānijas vidas ministri. Paldies!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 Bonjour de nouveau. Je souhaite la bienvenue à Madame Elena Espinosa. Sveicu mūsu vidū. Spānijas lauku jūras un dabiskās vides lietu ministri pasreizējo padomas priekšsēdētāju Elēnu Espinozu. Silvētas kungs izteiksies dažas sekundes, lai mums paskaidrotu situāciju. Laipni lūgtas Spinozas kundze. Itālijas dienvidos manā pilsētā tiek ražot lieliski ķirši, līdz ar to esmu uzdāvinājis jums ķiršus, un tā kā ir ļoti grūti tos, ap, tos aprakstīt, labāk tos ir nogaršot. Un arī ar mūsu ķiršu asociāciju mēs arī vēlējāmies jums un parlamentāriešiem uzdāvināt šos ķiršus. Mēs ceram, ka šī institūcija aizsargās patērētājs un garantēs arī pārskatāmību mūsu asociācijā. Esam arī vienojušies, lai varētu aizsargāt izcelsmes norādes. Rezultāti ir lieliski. Esmu ļoti liel... priecīgs jums uh, nogaršot šis, uh, šis ķiršus. Paldies! Merci beaucoup. Madame la ministre. Paldies, ministres kundzen. Mūs iepazīstinās ar Spānijas prezidentūras darba rezultātu lauksaimniecības jomā. Atgādinu, ka prezidentūra galvenokārt strādāja pie kopējas lauksaimniecības politika pēc 13. gada. Lauksaimniecības konkurētspēja un arī pārtiks nozars konkurētspēja Eiropas Savienībā. Arī mēs māju organizējām darba sesiju par šo, kā arī par sieviešu lomu lauku, lauku zonās. Komiteja pašlaik strādā pie šī jautājuma, izstrādā ziņojumu. Lūdzu, vārds jums godēja ministrs Kundze. Muchas gracias, buenas tardes. Pils paldies. Labu pēcpusdienu visiem. Tā, godētais priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti, pirms uh, es jūs uzrunāju, vēlos pateikties Ilvestru kungam par šo lielisko uzmanību. Lai tiešām visi var nogāršot eh, šo augsti, augstās kvalitātes Eiropas pārtiks uh, produktus, šos ķīršus. Liels paldies priekšsēdētājiem par uzaicinājumu, lai es jūs varētu arī iepazīstināt ar secinājumiem, kādus esam panākuši Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru padomē. Kā jūs zinat, šī ceturtā reize, kad Spānija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts šī semestra laikā. kurš ievērojami atšķīries no semestra, kāds ir bijis iepriekšējo uh, prezidējošo valstu laikā, mēs esam vienojušies par jauniem Lisabonas līguma noteikumiem. Šis ir arī periods, kur mums ir jāņem vērā tas, ka arī uh, formāli komisijas kolēģija tikai, tika izveidota tikai februāra beigās. Arī lauksaimniecības jomā mēs uzsākām mūsu arī koplēmuma procedūru ar eh, parlamentu. Lūk, šie ir galvenie noteikumi, eh, notikumi, trīs galvenie notikumi, kādi ir eh, iezīmējuši mūsu semestri. Un šeit īpaši pakavēšos pie pēdējā, jo šis koplēmums kopā strādāt ar Eiropas parlamentu nozīmē jaunu procesu, jaunu impulsu Eiropas konsolidācijā. Neaizmirsīsim, ka nākotnē turpmāk eh, pieņemtie lēmumi būs daudz demokrātiskāki un tuvāk arī pilsoņu aktuālajām problēmām. Un tagad runājot par aktuālo. Sākumā neliels paralēlisms. Jūs zināt, ka jau janvārī man bija iespēja jūs uzrunāt Un arī minēja, ka mūsu aktivitātes lauksaimniecības jomā galvenokārt koncentrēsies uz lauksaimniecību un pārtikas produktiem. Eiropai strateģiskās nozares, un skatot arī Eiropas parlamenta aktivitātes un darbu, ko veic īpaši jūsu komiteja šo sešu mēnešu laikā, esmu pārliecināta, ka jūs esat uh, ļoti labi uzņēmuši un sapratusi mūsu mūsu vēstījumu, to sapratus arī sabiedrība, lauksaimniecības padomē, kur man bija tas gods un lepnums vadīt šo sešu mēnešu laikā, un tad arī šeit parlamentā mēs zinām, kādi ir galvenie lauksaimniecības nākotnes izaicinājumi. Es vēlētos arī detalizētāk uzskaitīt to, ko esam konkrēti paveikuši Spānijas prezidentūras laikā. Pirmkārt, kopējās lauksaimniecības politikas nākotne. KLP nākotni spēcīgi ietekmē pasaules ekonomiskā un finanšu krīze, kas skar arī Eiropas Savienību. Šī iemesla dēļ Eiropas komisija ir izveidojusi globālu atbildi izstrādāt Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Tajā ir noteikti ļoti ambicioza programma, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību Eiropas Savienībā un lai varētu arī izkļūt no ekonomiskās krīzes. Protams, ka no šīs stratēģijas mēs nevaram izslēgt lauksaimniecību un KLP. Tiem ir jābūt stratēģijas pilnvērtīgai sastāvdaļai. Tā uz to raugāmies mēs un arī komisija, un tas atspoguļojas arī Eiropā domes secinājumos. Padomu secinājumos lauksaimniecības un eh, kopējas lauksaimniecības politikas ieguldījums, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus, ir noteikts ļoti skaidrā veidā. Pēc Spānijas iniciatīvas mēs vēlējāmies raucīties, kādā veidā KLP var sniegt ieguldījumu stratēģiju. Esam organizējuši divas debatas martā un arī neformālajā lauksaimniecības ministru sanāksmē mājā Meridā. Tik organizēts vairākas arī sanāksmes ar dalību valstīm un ar nozars pārstāvjiem. Šo darbu atbalstīja ne tikai uh, dalību valstu vairākums, savu atbalstu sniedza arī Eiropas lauksaimniecības organizācijas uzņēmumi, Eiropas komisija un arī jūsu lauksaimniecības komiteja šeit parlamentā. Šo sešu mēnešu laikā ir veikts ievērojams progress, nevarētu pārskatīt tirgus pārvaldības instrumentus un arī krīzes pārvaldības instrumentus, lai varētu mazināt uh, cenu svārstības. Tik pieņemt vairāk secinājumu padomē, padomēs ar delegāciju atbalstu un arī ar eh, trojkas um, atbalstu, proti ar Beļģijas un Ungārijas atbalstu. Dāmas un kungi, tādējādi vēlos pievērst jūsu uzmanību darbam, kāds ir veikts šo sešu mēnešu laikā, lai KLP nākotne pēc 13. gada. Varētu būt spēcīga, lai šī politika būtu ļoti spēcīga, lai mēs to varētu lai mēs tai varētu paredzēt arī nepieciešamo budžetu. Spānijas prezidentūra bija ļoti priecīga, ka tā varēja rēķināties ar institūciju, jo galvenokārt ar Eiropas parlamentu atbalstu, rēķinoties ar jūsu komitejas atbalstu. Ar to, ka tiek atzīta lauksaimniecības nozīme lauksaimniecības sniedz nodarbinātību un attīsta ekonomiku arī lauku zonās. Šī lauksaimniecība mums ļauj arī nodrošināt ilgspējīgu attīstību un ievērot arī vidas kritērijas. Esam ļoti arī priecīgi turpināt darbu balstoties uz um, lauksaimniecības komitejā nesen uh, pieņemtajos dokumentos. Mums arī bija jau runā, iespēja runāt par Lajan ziņojumu, kur arī tiek atspoguļot padomas mērķi. Padomas darbs turpināsies, arī ņemot vērā parlamenta atzinumu, kuru cerams pieņemsiet nākamnedēļ rezumējot. Mēs redzam, ka daudz kas ir paveikts šo sešu mēnešu laikā, bet ir absolūti svarīgi, lai lauksaimniecība būtu Eiropas Savienība 2020 stratēģijas centrā. Šodien vēlos uzsvērt, ka darbs bija ļoti blīvs un saspringts. Un šajā darbā piedalījušās ļoti daudz iesaistītās puses. Vēl viena no mūsu prioritātēm bija veicināt lauksaimniecības un pārtiks nozars konkurētspēju. Vairāk jautājumi. pie kuriem esam strādājuši. Pirmkārt, par pārtiks ķēdes funkciju nodrošināšanu. Piemēram, nodrošināt pārskatāmību par cenu veidošanos, uh, or, uh, ražotāju organizāciju izveidi. Ņemot vērā notikušās debātes, prezidentūra pieņem vairākus secinājumus, lai varētu uzsvērt uh, to, cik nepieciešams ir veicināt ilgspējīgas attīstības uh, attiecības pārtikas ķēdē, nepieciešamība arī uzlabot uh, struktūru un konsolidēt pārtikas nozaru. Mums ir kopīgi mērķi. Šo sešu mēnešu laikā esam organizējuši trīs seminārus pār mūsu lauksaimniecības konkurētspēju. Un semināra rezultāti ir ļoti daudz sološi. Es vēlos arī paust uh, lielu apmierinājumu par to, ka esat uh, uh, pieņēmuši Bovē ziņojumu, kas pārēdz arī pārtiks ķēdes funkciju uzlabošanu Eiropas Savienībā. Mēs vēlētos, lai e, šis ziņojums tātad tiktu apstiprināts arī septembra plenāras sēdē. Un vēl viens jautājums, kurš arī daudz tika skatīts, bija Eiropas lauksanīcības modeļa konkurētspēja. Secinājumi par šiem jautājumiem tiks pieņemti kā A punkts rītdienas ministru padomē. Dalība valstis bauda savu vienprātīgu uh, akceptu un atbalstu. Mums ir jāgarantē mūsu ražošanas kvalitātu un nodrošinājums. Mums ir jāpērēdz nepieciešamie rīka instrumenti, lai Eiropas Savienības ražošanas modelis būtu pievienotā vērtība mūsu produktu konkurētspējai. Mums ir arī jāapzinās, kā Eiropas tehniskās normas. Arī ir jāpapildina vēl arī ar zinātniskiem uh, pētījumiem, tehniskajām normām ir jāparedz arī sociālai un ekonomiskie ietekmes novērtējumi. Un ir arī jāizstrādā paziņojumi, mums ir arī jābūt nepārtrauktā kontaktā ar uh, ražotājiem, lai patērētāja prasības tiktu apmierināts. Un trešais raksturlielums Trešais punkts, kur skatījām, ir uh, dzimuma līdztiesība. Tas ir tāds horizontālais punkts Spānijas prezidentūras laikā. Mēs ļoti uh, skaidrā veidā Eiropas Savienībā vēlējāmies uzsvērt tieši šo jautājumu. Varētu līdzsvaroti attīstīt lauku zonas un to ekonomiku sievietes, sieviešu darbs lauku zonā ir viena no lielākajām garantijām, lai varētu nodrošināt ražošanu, lauksaimniecības attīstību. Mēs šajā semestra laikā esam arī koncentrējušies uz šo dzimumu līdztiesības aktivitātēm. Tā ir pirmā reize, kad mēs runājam par šo jautājumu Eiropas Savienības lauksaimnieku eh, zemkopības ministru padomē. Pati komisija paziņoja to, ka tas ir ļoti liederīgi, ka e, šī dzīvuma līdztiesība tiek pilnvērtīgi skatīta, reformējot KLP. Citiem vārdiem sakot, mēs ļoti priecīgi, ka e, pār, Eiropas parlaments arī ir e, vēlas izstrādāt īpašu ziņojumu par šo jautājumu. Palteicamies! jums par to, ka pre, ļāvāt mums arī prezentēt mūsu priekšlikums par sieviešu lomu lauksaimniecībā un lauku zonās, lauku teritorijās. Mēs uzsvērt arī nepieciešamo viedokļu apmaiņu šajā sakarā. Un visbeidzot noslēgumā Vēlos minēt arī, eh, ka ir strādāts arī pie Eiropas Savienības likumdošanas vienkāršošanas tiecībā uz pasākumiem, kādi ir pieņemti īpaši attālajiem lauku eh, nostūriem. Mēs ceram, ka rītdien um, padomē tiks apstiprināti šie pasākumi un ka šis būs tiešām tāds atsauces uh, dosjē. Šis būs arī pirmais dosie, kurš būs pieņemts šādā koplēmuma procedūrā, sastrādājoties ar Eiropas parlamentu. Kā jūs redzat, šie seši mēneši ir bijuši visai sarežģīti, bet esam sasnieguši ļoti apmierināts rezultāts. Esam lepni par to mums bija iespēja vadīt Eiropas Savienību eh, tik eh, ļoti svarīgā brīdī reformējot uh, lauksanības politiku. Es ceru, ka padoms priekšsēdētāji, kā ministra, esmu atbildējusi uz tām cerībām un gaidām, kādas ir uh, pauduši mūsu pilsoņi. Un noslēgumā pateicos īpaši jūsu komitejas deputātiem, kuri aktīvi piedalījās vairākās sanāksmēs. gan šeit, Eiropā, gan arī citviet. Liels paldies visiem, un jūs varat rēķināties ar mums arī turpmākajā darbā. Arī Beļģijas prezidentūras laikā un arī vēlāk. Esam izstrādājuši kopīgu programmu, visas trīs uh, valstis. Un tagad mēs vienkārši nododam stāfetes kociņu un turpinam strādāt pie šīs pašas programmas. Lielas paldies! Grazie! Paldies! Grazie davvero, cara Elena, grazie anche per... Eh, Dārgā Elēna, liels paldies! Paldies par šo izcilo vēstījumu par uh, izcilo um, darbu pusgada garumā, un Spānijas prezidentūra, protams, sasniedz lielu progresu daudzās jomās. Es vēlējos jums atgādināt, ka šo sešu mēnešu laikā uh, daudz tika paveikts nevien lauksaimniecības uh, padomēs, bet arī zivsaimniecības un vides padomēs. Es domāju, tas ir arī labs piemērs uh, tavai iesaistēji un spēcīgajai gribai, Elēna. Liels paldies par šo prezentāciju, liels paldies par sadarbības garu, ko mēs varējām baudīt komitejā. Un bija arī neformālā padome. Un eh, vēlējos pateikt, ka attiecības starp parlamentu un eh, padomi eh, bija patiešām ļoti veiksmīgas. Tagad došu vārdu kolēģiem jautājumu uzdošanai. Amies Garsī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Paldies, vēlējos pateikties uh, par man doto vārdu, un es kā pirmā varu izteikties tādēļ, ka esmu koordinātore. Es domāju, ka mums noteikti vajadzētu pateikties Espinozas kundzei par to, <laughs> ka viņa eh, ļoti bieži ieradās pie mums komitejā, eh, piedalījās arī semināros un komitojas sanāksmēs. Es vēlējos teikt, ka visiem eh, bija ļoti labi novērojams, kā Spānijas prezidentūra cīnījās par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Sievietes spēlē patiešām ļoti nozīmīgu lomu lauksaimniecībā. Ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi, visi pasākumi, kas tagad tiek ieviesti, ļoti lielā mērā skar tieši sievietes. Un bieži vien viņas ir arī galvenās cietējas. Es tagad nevēlējos uzskaitīt vis visādas detaļas, uh, bet eh, es varbūt neesmu tik optimistiski noskaņot kā ministras kundze, un mūsu komitejas locekļi nevienmēr atrada viņā dzirdīgas ausis, piemēram, tad, kad mēs runājam par KLP nākotni pēc 2013. gada. Kādas tad būs šīs nākotnes eh, politikas vadlīnijas? kas notiks otrajā pīlārā un eh, kā mēs turpmāk rīkosimies ar tiešajiem maksājumiem. Būs viens pīlārs vai divi pīlāri. Par to vēlējos pavaicāt man politiskā grupa tālāk līdzfinansējums. Un vai eh, jūs to tā domājat, vai vienkārši tā bija tāda pārteikšanās? un līdzfinansēšana, jā, šo sešu mēnešu laikā tas mums patiešām ļoti lielā mērā interesēja un jūs tāpat arī e, īpaši necīnījāties par to, lai lauksaimniecības ministru padomē runātu par e, nozars nākotni. Nu, nebija tādas patiesas diskusijas par to. Un tāpat nebija arī pietiekami skaidras pozīcijas e, attiecībā uz vairākām valstīm, piemēram, Zviedriju, Ungāriju, Spāniju. Es arī nevaru jums piekrist ka runājot par 2020. gada stratēģiju, jūs būtu sasniegus ļoti daudz. Īsnībā es varu minēt šeit tikai trīs skaidrļus. Ministras kundze tika teikts, ka visa kopīgā politika, KLP, kohēzijas politika atbalsta stratēģiju 2020, bet es vispār neko nedzirdēju par to. Mēs nevarētu šeit runāt par kaut kādiem taustāmiem pasā, panākumiem. Ja jūs jau šeit runājat par panākumiem, tad īstenībā tā ir jūsu izvēle. Un visbeidzot, ja mēs runājam par lauksaimniecības politiku, prezidentūra eh, ir šo to sasniegusi, bet eh, vairāk ir trūkumu. Vajadzētu arī uzlabot un pārvērtēt attiecības ar trešajām valstīm, jo bieži vien eh, šīs robežas ir pārāk. Um, tādas stingras. Mums ir ļoti būtiski vienošanās jānoslēdz arī ar Maroku, bet jūs to neparakstījāt eh, jūsu prezidentūras laikā. Mēs esam patiešām par to ļoti norbažījušies, un šīs vienošanās, kas vēl nav noslēgts ar trešajām valstīm, nu, tas ir noteikti tāds trūkums. Un eh, komisārs runāja arī par to, kā garantēt uh, Eh, pienācīgu pēļņu lauksaimniekiem, bet jūs par to nerunājāt pietiekam plaši. Jā, Spānijā ir zināmas politiskās tendences, bet ko jūs vēlties darīt nākotnē? Paldies! Kapelas Santos kungs, lūdzu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar, Sra. Ministra, a sua. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Citāla. Es arī vēlos sveikt ministras kundzi un tiešām uzteikt par lieliski paveikto darbu. Es eh, tiešām ļoti cieši sekoju paveiktajam darbam un arī personīgi un arī manas politiskās grupas vārdā mēs sniedzam ļoti pozitīvu vērtējumu Spānijas prezidentūrai. Ne tikai par sasniegtiem rezultātiem ļoti sarežģītā kontekstā, ļoti sarežģītā situācijā, bet arī tādēļ, ka jūs nepārtraukt bijāt pieejama. Jūs bijāt ļoti atvērta. Vairāk kārt jūs arī nācāt uz Eiropas parlamentu. Arī viecāt dažādas personiskas upurs, lai to darītu, un arī um, runāt par lauksaimniecības organizācijām tam līdzīgi. Es domāju, ka Eiropas lauksaimnieki arī augstu novērtē prezident, jūsu prezidentūras sasniegto. Spānijas prezidentūras loma bija ļoti svarīga runājot par uh, lauksaimniecības lomu Eiropa 2020 stratēģijā. Mēs varbūt nerunājam daudz par šo stratēģiju, bet sākotnē mēs par to nerunājām vispār. Lauksaimniecības loma tur ir ļoti svarīga. Mēs šo jautājumu uzdevām Eiropas komisijai, un lauksaimniecībai tagad ir arī mm atvēlēt ļoti nozīmīgu lomu šajā Eiropa 2020 stratēģijā. Arī paldies par jūsu pozitīvo ieguldījumu uh, diskusijās pār KLP uh, eh, reformu. Man ļoti patika jūsu sacītais. Es redzēju, ka šis jautājums tika uzdots tādā pārnacionālā līmenī, ņemot vērā Eiropas un nevis dalību atsevišķo dalību valstu intereses. Priekšsētājs kundze, Mums tiešām būs žēl, ka jūs vairs nevedīsiet Eiropas Savienību un, un padomis. Mēs vēlam jums gūt panākumus. Un visbeidzot, es ceru, ka Spānijas futbola uh, komandai arī būs tikpat pozitīvi rezultāti, kā jūs prezidentūras laikā. Paldies! Paldies, Luis! Paldies! Alvērs Deskungs, lūdzu! Frau Altspräsident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, paldies eh, Espinozes kundzei par to, ka viņa ieradās uz mūsu komiteju. Un viņa ir patiešām veikusi daudz Spānijas prezidentūras laikā. Lauksaimniecības komitejā mēs uh, strādājam pāri politisko partiju robežām, mēs strādājam pie lietas un mēs vēlamies arī pieņemt lietišķus lēmumus. Un īsnībā šeit rodas uh, tādas problēmas. Uh, Es īsti nevaru saprast, eh, kādi lietišķi lēmumi ir bijuši pieņemti lauksainiecības jomā šīs prezidentūras laikā. Jūs runājat par 2020. gada stratēģiju. Es labprāt vēlētos uzzināt, ko tad īsti jūs esat sasnieguši, kādas ir tās pozitīvās vēsmas šajā kontekstā. Spānija ir liela dalība valsts un e, tā arī ir līdzatbildīga par e, KLP reformēšanu un 2020 e, stratēģijas īstenošanu. Līdz ar to Spānijai vajadzētu raidīt tādu pozitīvu, skaidru signālu KLP jomā, kā jau minēja mani kolēģi. Bet es nedzirdēju no jūsu uzrunas, vai, pirmā, vai pirmais pīlārs turpmāk būs spēcīgāks, un kas tad notiks ar otro pīlāru, un visbeidzot, eh, ko mēs darīsim līdzfinansējumu jomā. Jūs teicāt, ka ir jāveicina konkurēt spēja pārtiks produktu ķēdē, es jums varu pilnībā piekrist, mēs šodien arī balsojām. Mums ir eh, jāspēcina lauksaimniecības pozīcijas tirgū un vajadzētu padomāt arī par konkrētām garantijām. Uh, ko darīs Spānijas prezidentūra. Diemžēl eh, mums paliks tādas visai nepatīkams atmiņas, ka atkal ir uzsāktas Merkozūra sarunas, sarunas ar Merkozūra valstīm, Un e, kāda būs lauksaimniecības politika pēc 2013. gada? Turpmāk parlamentā kopīgi ar padomi mēs e, pieņemsim lēmums ar koplēmumu procedūru, un es domāju, ka mēs e, vēlētos nodrošināt arī savu produktu aizsardzību ārpusē. Ja mēs runājam par Merkozūru līgumiem, tur netiek ievēroti mūsu dzīvnieku labturības standarti, patērētāja aizsardzības standarti un pārtiks nekaitīgums standarti standarti. Un es domāju, ka lauksaimniekiem tas noteikti nāks par sliktu. Tādēļ mēs vēlētos lūgt, lai it īpaši Spānija vedot sarunas ar Merkozūru valstīm, it sevišķi, ka tās būs divpusējas sarunas, aizstāvētu šo uh, lauksaimniecības modeli, kas ir izkopts Eiropā. Un, ja jūs varētu to garantēt, tad es būtu patiešām ļoti priecīgs. Bet, nu, katrā gadījumā vēlējos jums pateikties par veikto darbu, un mēs varam patiešām būt priecīgi par visiem, kas vēlas piedāvāt pietiekam labs dzīves standarts mūsu zemniekiem. Paldies! Paldies Albertam! Garsīs Pēres kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es vēlējos pateikties ministrs kundzei par to, ka viņa mūs pagodināja ar savu klātbūtni. De, de politika agricola y de desarrollo rural. Vēlējos pateikties par uh, pēdējā pusgadā paveikto. Jāņem vērā, ka šis pusgads bija patiešām ļoti intensīvs, Parlamentā norisinājās debates par eh, kā kopējās lauksaimniecības politikas attīstība, es domāju, padomē sarunas nebija pārāk atšķirīgas, un tas varēja garantēt augstāku drošības līmeni šajā nozarē. Tā nedrošība, ko līdz šim izjuta Eiropas lauksaimnieki, noved pie tā, ka cilvēkiem, nu, ir tāda neskaidra nākotne, viņi nezin, kas notiks vēlāk. Eiropas parlamentā mēs vēlamies inicijēt debates par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, it sevišķi pēc 2013. gada. Es uh, uzskatu, ka mēs tagad nevēlamies uh, šeit uh, iesaistīties strīdos un uh, paaugstināt nestabilitāti. Mums tas ir skaidri un gaiši jāsaka, un mūsu komitejai jārunā vienoti. Arī tad, kad sazināmies ar padomi. Uh, Lauksaimniecības nākotne, protams, ir eh, konkrēta realitāte un mums eh, ir jāparūpēs par lauksaimniecības uzplaukumu, un, protams, to vajag iekļaut arī 2020 stratēģijā. Sirsnīgs paldies Spānijas prezidentūrai, vēlējos pateikties mūsu komitejas priekšsēdētājiem par veikto darbu, un arī tiem kolēģiem, kas ir runājuši par šiem jautājumiem. Mums ir jāsaprot, eh, ka nevar runāt par eh, mūsu nākotni, aizmirstot lauksaimniecības nopelnus. Ja mēs runājam par uh, sievietēm, kas nodarbināts lauksaimniecībā, es vēlējos pateikt, ka tas ir patiešām ļoti nozīmīgi. Man bija izdevība piedalīties uh, vienā seminārā, kur tika runāts par sievietēm lauku reģionos, un tur tika runāts, ka sievietes šeit spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Un īstenībā es to varu nenogurstoši atkārtot arī mūsu komitejā. Mums komisijā ir jāpasaka, ir nepieciešams ieviest konkrētas iniciatīvas, lai sievietes varētu aktīvāk iesaistīties lauksaimniecības jomā, radot jaunas iespējas. La, la importancia que puede tener el trío en este sentido. La... Paldies. Un tad Es vēlējos pateikt, ka arī šī sadarbība starp trim prezidentūrām ir ļoti nozīmīga. Ir labi, ka jūs sadarbojaties arī ar nākamajām prezidentūrām, ar Beļģijas un Ungārijas prezidentūrām. Ir nepieciešams, nepieciešams uh, aktīvs sadarbības gars, iesaiste, un es domāju, ka lauksaimniecība ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības sektoriem, un mēs vēlējāmies arī lauksaimniekiem parādīt, ka mēs patiešām ļoti nopietni uztveram tās problēmas, kas viņus nodarbina, un uh, paldies Spānijas prezidentūrai par padarīto. Paldies, Sikierska kungs, lūdzu. Pani minister, bardzo ważne kwestie swoim wystąpieniem. Paldies. Uh, Ministra kungs, jūs runājat par ļoti būtiskiem jautājumiem. Jūs pieminējāt pārtiks produktu jomu un teicāt, ka tas patiešām ir izšķirīgi svarīgi Eiropas Savienībai. Tāpat runājāt par ilgspējīgu attīstību un arī konsolidāciju šajā sektorā. Jūs arī tāpat pieminējāt eh, Eiropas ražošanas modeli un to, ka tas ir visai konkurētspējīgs. Tie ir jautājumi, kas ir arī tū manai sirdī. Tādēļ uzdošu jautājumu. W imporcie z Unii produktów żywnościowych ir ieviesti konkrēti ierobežojumi tos ieviesa Argentīna, sadarbojoties tirzniecības jomā ar Eiropas Savienību. Es vēlējos pavaicāt, ko šajā sakarā darīs Eiropas Savienība, ko tā ir paredzējusi. Mums ir e, jāievieš konkrēti pasākumi pasaules tirdzniecības organizācijā. Varbūt, ka vajadzētu uz brīdi pārtraukt sarunas ar Merkozūru valstīm. Mēs patiešām esam pārsteigti un pat šokēti, ka trīs dienas pēc tam, kad sarunas tika atkal uzsāktas, uh, Argentīna šādus ierobežojumus ir ieviesusi šajos lēmumos, un šie ierobežojumi patiešām ir ļoti nopietni, tie skar daudzas jomas. Mēs zinām, ka jūnija beigās, jūlija sākumā būs otrā saruna kārta Pasaules tirdzniecības organizācijā. Mēs vēlētos saņemt vairāk informācijas, lai mēs saņemtu arī aktuālu informāciju par to, kādā līmenī ir ievirzījušās sarunas. Mēs dzirdējām, ka šeit tiks runāts tikai par tehniskas dabas jautājumiem, bet tagad tomēr eh, sapratām, ka tur neapspriedīs dažādas tehniskas detaļas, bet pilnīgi visu, kas eh, tiks iekļauts darba kārtībā. Īstenībā tagad mēs uh, atdodam eh, vadības grožus citiem, mēs atsakāmies no savām interesēm. Protams, tirdzniecība ir jāliberalizē, bet ja tas apdraud mūsu lauksaimniecības jomu, tad lauksaimnieki ir cietēji, mums viņi ir jāaizsargā, jums vismaz ar viņiem ir jāaprunājas un ir jāpaskaidro, kādēļ šādi pasākumi ir ieviesti. Nu, man šķiet, ka tas viss eh, tiek darīts aiz slēgtām durvīm, eh, dažādi pasākumi šeit tiek vienkārši tā iemānīti iekšā slepeni, un man liekas, ka zemapziņā mēs īstenībā nodarām kaitējumu Eiropas lauksaimniecības nozarei. Un tagad vēl kāds jautājums. Jūs runājāt par Eiropas modeli un par Eiropas uh, lauksaimniecības politikas konkurētspējīgo noskaņu. Mums ir jārunā par ilgtspēju. Izskatās, ka uh, jā, ir pieņemts vairāki lēmumi, vairāki mehānismi, bet, nu, Merkursur uh, sarunas bija ne, nelabas. Rubikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un, godētā ministrs Kundze, liels paldies par paveikto darbu. Bet, diemžēl, es nevaru uh, runāt uh, par lielisku prezidentūru, jo es nedomāju, ka rezultāti ir tik uh, lieliski, jo Spānijas valdībā lauksaimniecība nav prioritāte. Jūsu prezidentūras laikā lauksaimniecība arī nebija prioritārais jautājums. Es domāju, ka šeit esam zaudējuši ārkārtīgi lielu iespēju, iespēju strādāt lauksaimniecības nozarei, kur ir strateģisks sektors, kur joprojām ir nepieciešama politika ar spēcīgu apņemšanos nākotnē. Nākotnē ir vairāk aktuāli jautājumi, kas ir svarīgāk, mazāk svarīgi. Es vēlētos atgriezties pie jūsu sacītā. Jūs teicāt, ka esat lepna par uh, arī brīvās tirsniecības nolīgumiem, tirsniecības nolīgumiem. Ārlietu ministrs bija ļoti par to lepns, bet es nezinu, kur uh, bija lauksaimniecības ministri noslēdzot šos līgumus, piemēram, par Peru. Uh, līgumu. Un tas nāk tikai vienīgi par sliktu Eiropas banāna audzētā, audzētājiem. Tiek samazināts muitas nodevs. Es zinu, ka par to tik lēmts visai zemā valdības līmenī, bet netika noturēts konsultācijas ar lauksaimniecības ministriem attiecībā tieši uz šiem Merkusūra eh, tīrzniecības nolīgumiem. Tie ir ļoti negatīvi, kur bija lauksaimniecības ministri. Arī, piemēram, nolīgumi ar Māroku. Ļoti negatīvi rīvās tirzniecības nolīgumi, kas nāk par sliktu Eiropas, jo īpaši Spānijas lauksaimniekiem, jo īpaši tādēļ, ka šie nolīgumi vispār netiek ievēroti. Uh, tos neievēro nedz no kvantitātes, ne no, nedz no cenu viedokļa. Arī Eiropas pretkorupcijas aģentūra to ļoti skaidri norādīja. Vajadzēja novērst šādu situāciju. Nē, gluži otrādi. Mēs noslēdzām vēl Marukā labvēlīgāks nolīgums. Es domāju, ka tādējādi esam zaudējuši vairākas iespējas. Lauksaimniecības jomā prezidentūra nav paveikusi ārkārtīgi lielu darbu. Es ceru, ka mēs varēsim to arī aizsargāt to, ko esam vismaz sasnieguši. Rubikungs, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kas izteica atzinīgus vārdus par Espinozas kundzes darbu tajā pavadītajā pusgadā. Mēs katrs tikai laikam varam stādīties priekšā, cik grūti un smagi īsā laikā, kāds ir pusgads, izstrādāt un vēl jau vairāk kaut ko realizēt, saskaņojot 27 dalību valstu viedokļus. Es esmu jauns deputāts, pirmo reizi ievēlēts, un arī Latvija, kur es pārstāvi, ir jauna valsts Eiropas Savienībā bet man šķiet, ka mēs visi kopā, deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, pārāk maz runājam par savu valdību ieguldījumiem. Visu to jautājumu risināšanā, par kuru mums it kā visiem sirds sāp. Tādēļ arī sanāk tā, ka daudzi valdību viedokļi, daudzu valstu līdz tādai nopietnai kopīgas politikas izstrādāšana nenonāk. Es pirms braukšanas šurp uz šo sēdi vairākas dienas braukāju pa savu valsti, tikos ar vēlētājiem. Nu, ko man saka vēlētāji? Ko jūs tur tik daudz spriežat par kaut kādu kopēju lauksainiecības politiku līdz 13. gadam, līdz 20. gadam? Jūs nevarat sniegt vienkāršas atbildes, kāda tā politika galu galā būs. No vienas puses mēs lasām, saka vēlētāji, ka 40 miljonu Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo badā vai pusbadā. No otras puses jūs ievedat visāda veida ierobežojumus, lai netiktu pārtika ražota vairāk. Un kā piemēru sakam, Kādēļ ir tā, ka tiešie maksājumi par hektāriem nav saistīti ar to, kas šajos hektāros tiek ražots? Es zinu, ka Latvija ir sevišķs stāvoklis šajā jomā, jo Latvija ir ļoti daudz brīvas zemes. Un tad iznāk tā, ka neskatoties uz to, ka pārtikas produkti Eiropā ir vajadzīgi un pasaulē ir vajadzīgi, tie hektāri zemes, kas pieder mūsu zemniekiem un uz kuriem nekas netiek ražots, bet saņem Eiropas maksājumus tikai par to, ka nopļauj zāli, faktiski neko priekš pārtikas neražo. Es stingri iestājos savu vēlētāju vārdā, ka jāpanāk to, ka tiešie maksājumi, hektāru maksājumi būtu cieši saistīti ar to, kas tajos tiek ražots. Nevis guļot uz divāna, uzdodat kādam nopļaukt 100 vai 200 hektāru zālāju un neko vairāk nedarīt. Es gribētu dzirdēt skaidru Eiropas padomas nostāju šajā jautājumā. Un otrs jautājums īsāks būs. Tā iet runa par maksājumu izlīdzinājumiem. Nu jā, laikam jau Latvijas valdība ir bijusi vainīga, ka tie tiešie maksājumi ir bijuši zemāki 4, 5 un pat 6 reizes zemāki nekā citām sevišķi vecajām dalību valstīm. Toreiz visiem gribējies ļoti ātri iestāties Eiropas Savienībā, domāju, nu tik būs meka, nu visi maksās un mēs dzīvosim. Nekas nesanāca. Tagad visi ir atģidušies un saprot, ka tie maksājumi nav vienlīdzīgi, nav vienlīdzīgi taisnīgi. Es nerunāju, ka vienādai summai jābūt, bet viņam jābūt taisnīgiem. Visus šos gadus, sešus gadus, kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, mēs dzirdam runas par to, ka maksājumi izlīdzināsies e, taisnīgāki kļūst. Tagad es dzirdu arī to pie stratēģijas 2013, sevišķi 2020. Bet praktiski nekāda izlīdzināšanās nenotiek, un viņiem pie šiem apstākļiem arī nevar reāli notikt. Jo, ja Eiropas Savienības budžets lauksaimniecībai nepalielinās, ir palielināts ļoti maz, kā tas ir tagad par 0,77%, no kurienes ņemt naudu. Vecās dalība valstis neatteiksies no tiem maksiem komisējiem, un jaunam nav ko cerēt uz izlīdzināšanu. Uz šiem diviem jautājumiem es gribētu uz atvadīšanos, tad, kad jums beidzas prezi, jūsu darbs šajā amatā, dzirdēt jūsu nostāju šajās jautājumus. Paldies, Vils. Bene. Grācie, Norevole Rubiki. Liels paldies Rubika kungam. Tagad Džeims Nikols, nam vārds lūdzu. Uh, thank you very much. Uh, uh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos šeit uh, sveikt ministras kundzi, tas tiesa. Pēc, ka seši mēneši sākās ļoti lēni, jo komisija vēl nebija izveidot, līdz ar to tika risināts vecās problēmas. Vēlos eh, runāt par vienu eh, problēmu, par kur ir runāts vairāk kārt. Jūs šo sešu mēnešu laikā eh, arī vairāk jau runāja par to, tik noslaušie Merkos un tirsniecības nolīgumi. Vai jūs piekrītat, ka Eiropas lauksaimniekiem, kuriem ir ļoti, noteikti, ļoti augsts normas, un raugoties uz birokrātiskiem pasākumiem, kāda ir jāievēro lauksaimniekiem, lai ražotu pārtiku. Nav nekādas iespējas, ka Eiropa, ja eh, pareizāk sakot, ka pārtiku mēs nevaram importēt tādu pārtika, kas netiek ražota atbilstīgi mūsu normām. Ja šā, šāda pārtika netiek tādējādi ražot, līdz ar to tā nedrīkst iekļūt Eiropas Savienības tirgū. Vai jūs piekrītat man, ka tādējādi mēs nevaram importēt šādus pārtiks produktus. Un tādā gadījumā man ir ārkārtīgi liels bāžas par šīm sarunām ar nolīgumiem. Un vēl viens jautājums. Piekrīt šeit kolēģiem. Par būru aizliegumu. Ir divi punkti. Pirmkārt, par netaisno uh, situāciju Ziemeļīrijā lauksaimnieki, kuri vēlas mainīt šo režģēšanas standartu, viņiem nav nekāda atbalsta, bet uh, citā īrijas pusē atkal ir 40% atbalsts. Ir jābūt vienādiem not spēles noteikumiem. Un pašlaik tie nav no godīgi. Viss citas gaļas ražotājiem arī dalību valstīs ir jābūt vienādiem noteikumiem. Arī vēl viens jautājums. Vai jūs esat pārliecināti, ka būs pietiekami daudz olu 2012. gadā? Lai katrs, kurš vēlas iegādāties olu, varēs tādu nopirkt? Vai jūs domājat arī, ka olu, kur jūs iegādāsieties, e, tā tiks tiks ražots Eiropas Savienībā šajās vecā veida Uh, būros, un varbūt tas būs ģenētiski modificētas olas, kuras mēs vēlamies in, info, uh, importēt no citām valstīm. Tas ir liels briesmas. Liels paldies, Džeims. Žozebovē, lūdzu. Paldies. Jā, protams, piekrītu kolēģiem. Vēlos pateikties. Uh, padoms priekšsēdētāja par to, ka esat šeit ieradusies, lai varētu veikt apkopojumu. Esat jau šeit bijusi vairāk kārt, esat uzstājusies vairāk kārt parlamentā, tas ir ļoti svarīgs. Tieši no simboliskā viedokļa tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā arī Eiropas parlamenta jaunās pilnvars. Tajā pat laikā piekrītu vispirms um, kolēģiem kuri apšaubīja sarunu atsākšanu starp Eiropas Savienību un Merkusur tiesniecības nolīgumiem. Neatgriezīšos pie tā, kas jau ir teikts, bet es tiesa, ka šī sarunu atsākšana norāda uz to, cik lielā mērā lauksaimniecība bieži vien tiek uzskatīta vienkārši kā tāds apmaiņas. Um, veids, lai ļautu pārdot pārtikas un uh, pārtiku pakalpojumu šajās jaunajos valstīs, un bieži vien Eiropas lauksaimniecība kļūst vienkārši par upuriem. Tā kļūst par tā tirgošanas objektu un arī Merkusur gadījumā eh, liels problēmas būs arī lielo ražošanas, eh, lielo gaļas ražošanas eh, nozare. Mēs nonāksim tādā pat situācijā, kā tas bija attiecībā arī uz aitu gaļu ražošanu 20 gadus atpakaļ. Un līdz ar to mēs nonāksim šādās ļoti smagā situācijā. Un arī diskusijās ar Peru uh, tiek noslēgt visai dīvai nolīguma lauksaimniecības jomā viens piemērs. Peru nolīgumā tiek piedāvāts Peru eksportēt uz Eiropu cukuru. Problēma ir tāda, ka Peru neražo cukuru. Nu, kam tad tas nāk par labu? Tāds ir jautājums. Un vēl divi jautājumi. Pirmkārt, jūs runājāt par to, kā būtu jāuzlabo, jā, pārtikas ķēde, jūs runājāt par dažādām krīzēm, tas tiesa, ka Eiropas parlaments šajā pēcpusdienā arī balsoja, bet es domāju, ka jūs prezidentūras laikā uh, bija arī augstā uh, grupas sanāksme par pienu, un kad mēs, problēma ir tāda, ka mēs redzam, kāds ir darbs šajā augstajā uh, darba grupā, tur nekas nenotiek, nulle. Šajā augstā darba, līmeņa darba grupā nav nekādas ziņojuma, nekas netiek darīts, lai lauksaimniekiem varētu nodrošināt ienākums, nekas netiek izdarīts, lai skaidri pateiktu, kā ka lauksaimniekiem ir jāsaņem vismaz minimālās um, summa, kādu viņi iztērē ražošanas laikā. Ko mēs darīsim, lai liektu? izbeigtu šos uh, zaudējumus, kādi rodas pā, uh, pārdodot pārtiks produktus, proti, ka tiek pārdoti lētāk nekā uh, maksāto ražošana. Tad ir otrs jautājums par ģenētiski modificētiem organismiem. Ja šī jau ir trešā reize, kad mēs par to runājam, kad reizes par to runājam, ir dalīkums. Eiropas komisārs, kurš uh, jūsu prezidentūras laikā uh, Līdz ar to arī piedāvāja, ka lauksaimniecības ministra padomi ir lietas kursā, uh, Ir priekšlikums, kurš tiek izstrādāts, lai varētu tuvaināt EFSA analīzi, eh, analīžu darbu, lai varētu vieglāk atļaut ģenētiski modificētu organismu pārdošanu. Visi juristi ļoti labi zina, ka šāds līguma projekts nav juridiski pamatos, tas var radīt konfliktus arī attiecībās pasaules tirsniecības organizācijas. Gribētu zināt, vai lauksaimniecības ministru pārdomē tika runāts par šo jautājumu. Vai kādā no nākamām sanāksmēm tiks par to runāt, ņemot vērā to, ka daļa no Eiropas dalību valstīm jau teica, ka tās teiks nē eh, dalī kunga priekšlikumam. Lūk, šie ir man konkrētie jautājumi, lūdzu atbildiet uz tiem. Paldies. Jose, honorevole Danelis. E Paldies, Žozē, tagad vārds Delīkungam. Danelīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Cīnījumā. Patoms priekšsēdētājs kundze, paldies, ka esat ieradusies uz mūsu sanāksmi, un es vēlētos jūs apsveikt ar prezidentūras paveikto. Šobrīd Eiropas lauksaimniekus skar ekonomiskā krīze, un viņus skar arī lauksaimniecības produkcijas cenu svārstības, kā arī tas, ka viss šis process nav atklāts un caurskatāms un ka nav godīgi sadalīt ienākumi pārtiks izplatīšanas ķēdē. Eiropas lauksaimniekiem ir jāsaskars ar konkurenci ne tikai Eiropas līmenī, bet arī pasaules līmenī un Eiropas lauksaimniekiem nav nekādu garantiju, lai aizsargātu savu produkciju, kas ir labākas kvalitātes pret šo te konkurenci pasaules mērogā. Mēs redzam, ka pašreizējos apstākļos mēs, diemžēl, nespējam atrast iespēju, kā vismaz pagaidu uh, līmenī ieviest pasākums, kas palīdzētu aizsargāt lauksaimnieks, un vienlaikus ir šī sarunas ar Merkosur, kas tikai pastiprina problēmas. Kolēģi to jau pieminēja vairāk kārt. Tiesa, varbūt uh, citās tirzniecības sarunās šis punkts varētu būt labvēlīgs abām pusēm, bet katrā ziņā, kas attiec uz lauksaimniecības sektoru, tad problēmas ir nopietnas, jo īpaši, īpaši graudu ražošanas jomā un uh, putnu gaļas ražošanas jomā, jo šīs ir tās nozars, kurās visvairāk cietīs Eiropas ražotāji. Es vēlētos, ja lai jūs izteiktu savus komentārus par šo ārkārtīgi sarežģīto situāciju, kādā atrodas Eiropas lauksaimnieku, un lai jūs mūs informētu arī par to, ko padomu grasās darīt uh, saistībā ar šo te. Uh, komisijas priekšlikumu. Paldies, un tagad vārds Dantēna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienāmā ministrs kundze, es no savas puses vēlētos um, pateikties jums par to, ka esat pagodinājusi gan šo te parlamentu, gan um, parlamentu komisiju šo sešu mēnešu laikā. Jūsu mērķi bija diezgan daudzsološi, bet, diemžēl, jums neizdevās savos centienos iet līdz galam, jūs to jau teicāt pati. Uh, jo komisāri tika iecelti novēloti tikai februārī. Jūsu valstī bija jātiek galā ar iekšējām problēmām, un mēs saprotam, ka tās aizņēma diezgan daudz jūsu enerģijas, bet eh, mans eh, valsts lauksaimnieki no Spānijas prezidentūras atcerēsies to, ko vairāk kolēģi jau pieminēja, proti sarunu atsākšanu ar Merkosūru, un mēs uzskatām, ka padome ir bijusi pārāk klusa runājot par šo komisijas priekšlikumu, vai tik tiešām būtu jāatgādina, ka ikreiz, kad mēs piešķiram papildus ieviešanas iespējas eh, no citiem kontinentiem, mēs eh, liekam sprunguļus riteņos saviem ražotājiem. Un jūs vienlaikus esat arī padomas pārstāvi, kas ir atbildīgi par vidas jautājumiem, un šis parlaments eh, šogad ļoti daudz runājas par klimatu pārmaiņu izraisīto risku, un, bet tas, ka mēs importējam papildus eh, gaļu no Dienvidamerikas, tas nozīmē arī to, ka tiek izcirsti meži Amazonas oh, upes gūtnē Dienvidamerikā. Tāpēc mums ir nepieciešams īstenot konkrētus pasākums un mūsu institūcijām būtu jāsāk konkrētas apņemšanās. Es vēlētos, ministrs kundze, dzirdēt no jums par padomas reakciju uz uh, dokumentu tekstu, kuru komisija šobrīd sagatavo, kas attiecas uz augļu un dārzeņu regulu. Uh, jūsu valsti, tāpat kā pārējās vidusjūras valstis, šis jautājums skar tieši, un mēs nedzirdējām padomas komentārus par šo jautājumu. Vismaz pagaidām nesam dzirdējuši tos. Mūsu komisija pirms pāris dienām pieņēma eh, ziņojumu par kopēju lauksaimniecības politiku. Tas tiks pieņemts nākamajā nedēļā plenārsēdē. Par to bija liela vienprātība šajā parlamenta komisijā. Uh, Un vai jūs varētu mums pateikt, kāda ir komisijas reakcija uz mūsu komisijas izstrādāto priekšlikumu? Un visbeidzot, pēdējais jautājums, tā kā jūs esat atbildīgi gan par lauksaimniecības jautājumiem, gan vidas jautājumiem, kāda ir padoms nostāja šobrīd par to lēmumu ieņemšanu, pie, ieviešanu, kas tika pieņemta 2009. gadā un kas attiecās uz pesticīdiem, man šķiet, ka atšķirīgā prakse dalībvalstīs apdraud pienācīgu iekšējā tirgus īstenošanu. Un paldies par jau iepriekš. Paldies, Mišela, Elizabet, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Ministrs kundze, vēlējos jums pateikties. Vēlējos jums pateikties par varbūt tādiem maziem veikumiem, ņemot vērā mūsu sadarbību par dzīvnieku eksperimentu direktīvu. Ar jūsu dienestiem mēs ļoti izsmeļoši sarunājāmies un beigu beigās varējām vienoties arī par kompromisu. Tas bija patiešām sarežģīts temats un vēlējos pateikties arī jūsu līdzstrādniekiem, kas patiešām sniedz savu ieguldījumu. Kādas ir mūsu bāžas? Jūs jau tās uzklausījāt, eh, kolēģi pietiekam dažnīgi izteicās par lauksaimniecības politikas nākotni. Mūsu komiteja vēlējās rūpēties arī par to, lai Eiropas Savienības pilsoņi, it visi 500 miljoni varētu baudīt Eiropas Savienībā ražotus pārtiks produktus. Mēs uh, esam parūpējušies par ļoti augstu standartu ievērošanu, un tie attiecas arī uz dzīvnieku labklājību, labturību, bet, diemžēl, tas uh, nenotiek visā pasaulē. Merkusur vienošanās, tāpat arī divpusējā eh, tirzniecības vienošanās ar Kanādu, man tāpat kā visiem kolēģiem rada patiešām liels šaubas. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu iespējās komitejai, ko, komisijai, padomei, parlamentam jāparūpējas, lai Eiropas lauksaimniecība būtu ilgtspējīga un varētu konkurēt ar citām nozarēm, citām lauksaimniecībām. Es domāju, ka ir jāizveido pietiekami ambiciozi kritēriji, vēlējos pateikties jums par iniciatīvu lauku reģionu saistībā. Un jā, ja mēs runājam par sievietēm lauksaimniecībā, protams, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Es strādāšu pie iniciatīvas ziņojuma un ceru, ka arī tur būs gaidāms, nu, tāds uh, labs solis uz priekšu arī pirmā pīlāra ietvaros. Paldies! Elizabete Jēgele, adesso onorevole Glattenfelder. Paldies! Paldies, tagad Glattenfelder kungs, lūdzu. Köszönöm szépen. A spanyol elnökség nehéz időszakban végezte a... Paldies, priekšsēdētāji! Spānijas prezidentūrā bija jāstrādā diezgan sarežģītos apstākļos. Un jāsaka, ka tie nav mans panākuma kurs. Jo mēs šobrīd runājam tikai par mazajiem panākumiem, bet tomēr mēs noteikti atcerēsimies prezidentūru un parasti mēs prezidentūru atceramies ar vienu īpašu lietu un es domāju, ka mēs Spānijas prezidentūru paturēsim prātā ar šīm sarunām, kas tika sāktas ar Merkosūru. Tad, kad Spānijas prezidentūra nāca klajā ar savu programmu prezidentūras laikam, tad parlaments neko nezināja par šo uh, nodomu atsākt sarunas ar Merkosūru. Ja parlaments būtu ticis informēts par šo nodomu, tad mums būtu bijusi iespēja jau iepriekš pateikt to, ko mums tagad nāks teikt jums post faktum, proti kritizēt jūs par šī, šī soļa spēršanu. Saruna atsākšana noteikti bija kļūda. Jo 99. gada mandāts bija pamatā šo te sarunu atsākšanai, bet kopš 99. gada pasaulē situācija ievērojami ir mainījusies, un jo īpaši Eiropas Savienībā. Un šajā jaunajā kontekstā sarunas varēja uzsākt tikai tad, ja prezidentūrai būtu ticis piešķirts jauns mandāts, jauns mandāts, kurā tiktu ņemts vērā arī tas fakts, ka Eiropas Savienība ir paplašinājusies, šobrīd tajā ir 27 dalībvalstis, un jaunais mandāts, jaunajā mandātā bija jāņem vērā arī citas izmaiņas, tā piemēram klimata pārmaiņas. Tātad arī citi jautājumi, dzīvnieku labturība un citi standarti. Spānijas prezidentūra nebija saņēmusi šādu mandātu, un tāpēc mums ir jāpieprasa saruna pārtraukšana. Jo šīs sarunas nevar turpināt balstoties uz veco mandātu. Paldies, un tagad atlikuši vēl divi runātāji. Vispirms vārds Dotskungam. Dotskundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Kā vispārējais vēlētos pateikties jums par jūsu prezidentūras laikā paveikto. Man būtu 4-5 īsi komentāri. Tāpat kā citi kolēģi, es varu teikt, ka arī man ir satrauc tas, ka Spānijas prezidentūra nav uh, pietiekami kontrolējusi šo procesu uh, sarunās ar Maroko. Un jau īpaši te es vēlētos atsaukties uz to problēmu, kas ir ietekmējusi uh, Ziemeļīriju, proti sēklas kartupeļu ražotājus, jo netika atļauts sēklas kartupeļu eh, kravām iebraukt Maroko, un tas radīja nopietnas bažas, un noteikti šobrīd mums ir nepieciešams risinājums Tas ir ļoti nopietns jautājums Ziemeļīrijai un visiem tiem, kur ienākumi ir atkarīgi no šī rūpala. Kā jau citi kolēģi, arī es varu teikt, ka man satrauc šīs te eh, saruna atsākšana ar Merkosūru. Tas atstās briesmīgs seks uz Ziemeļīriju, un tas jau īpaši ietekmēs lielopu audzēšanas nozari. Mēs klausījāmies, un no vienas puses jūs teicāt, ka jūs esat strādājuši ar parlamentu un šo komisiju, bet tomēr šīs sarunas tika atsāktas bez mūsu informēšanas, un tas noteikti nav pareizais veids, kā mums būtu jāsadarbojas. Vēl es vēlētos teikt ar runājot par kopējo lauksaimniecības politiku, mēs visi šeit vēlamies spēcīgu kopējo lauksaimniecības politiku ar spēcīgu budžetu, mums ir nepieciešams spēcīgi balss arī padomē šajā jautājumā. Un visbeidzot, es darbojos arī zivsaimniecības komitejā, zinu, ka šeit ir arī citi kolēģi no šīs komitejas, un es vēlētos uh, no jums dzirdēt, kāda ir jūsu nostāja un padomas nostāja attiecībā uz šīs politikas reģionalizāciju. Uh, Tas ir ļoti nopietns jautājums, kas ir cieši saistīts ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Paldies, um, Dots skundzei. Jāra kungs, tagad paldies, paldies. Uh, priekšstādātais kundzei par uh, darbošanos prezidentūrā. Paldies par paveikto. Es domāju, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir vainagojusies ar panākumiem nevien tāpēc, ka mēs esam parūpējušies par to, lai visiem Eiropas Savienībā pietik pārtiks produktu, bet arī tādēļ, ka mēs varējām panākt to, ka lauksaimnieki var ievērot eh, tos standartus, ko no viņiem pieprasa patērētāji attiecībās pārtiks produktu nekaitīgumu domāju, dialogs eh, starp eh, lauksaimniekiem un patērētājiem ir visai veiksmīgs. Bet ņemot vērā šos augstos standārtus un dažādas normas, kas ir derīgi Eiropas Savienībā, tie, protams, ir būtiski, un mēs eh, paskaidrojām lauksaimniekiem, ka patērētāji vēlas baudīt nevien tādus pārtiks līdzekļus, kuros nav nekādu kaitīgu vielu, bet arī tādus produktus, kas ir eh, ražoti konkrētā veidā. Bet, eh, diemžēl, uz importiem tas neatiecas, un man ir jāpievienojas daudziem kolēģiem, kas ļoti kritiski izteicās komentārus par sarunu atsākšanu ar Merkozūru valstīm. Es vēlējos pavaicāt, kā jūs varētu atrisināt šo pretrunu, kas pastāv starp augstajiem standartiem Eiropas Savienībā un eh, netika augstajiem standartiem trešajās valstīs, jo mums ir jānodrošina arī mūsu politikas uzticamība savu vēlētāju acīs. Paldies! Un uh, Martīnes kungs lūdzu noslēgumā. Gracias, presidente. La verdad es que yo no tenía la intención de intervenir. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es īstenībā nevēlējos pārāk daudz runāt. Es varu pilnībā piekrist Garcijas kundzes un Paulas kundzes teiktajam. Bet īstenībā es dzirdēju arī tādus skandalozus izteikumus. Es lauksaimniecības komitejā darbojos jau 22 gadus. Es eh, esmu arī atbildīgs par attīstības sadarbību. Es dzīvoju 21. gadsimtā un nevis 19. gadsimtā. No los que se negocian, los que se negocian todavía están negociando. Es varu piekrist tam, ka tās vienošanās, kas ir parakstītas, uh, Eh, tur ir jāievēro konkrēti standarti arī attiecībās patērētāju veselību. Standartiem ir jābūt pietiekam stingriem, ir jābūt inspekcijām, kontrolēm. Un arī tas attiecas nevien uz Eiropas Savienībā ražotiem produktiem, bet arī produktiem, kas tiek ievesti. Un uh, uz šiem produktiem jātiecina tie paši standartu normas, kas attiecas uz Eiropas Savienībā saražoto. Bet kas tad notiek šajās sarunās ar Merkozūru? Es dzirdēju vairāk kolēģi izteikumus, un viņi teica, ka ar Merkozūru nav noslēgta vienošanās. Sarunas tika atbloķētas. Šīs sarunas bija bloķētas uz vairākiem gadiem, un es neesmu dzirdējis nevienu Eiropas Savienības valdību, kas nebūtu atbalstījuši šādu pieeju proti, ka sarunas ar Merkozūru valstīm atkal ir atsāktas, jo tās ir komerciālas sarunas ar vairākām valstīm kas tirgojas ar uh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Un jāņem vērā, ka Merkozūra valstis ir ļoti nozīmīgs uh, tirzniecības partners. Un tas, ka šīs sarunas ir atbloķētas, nu īstenībā tas ir mūsu interesēs. Ja tiek vestas sarunas Tad uh, sākas kaut kādi procesi, mēs dzirdam balsis, kas apgalvo, cik daudz tas mums maksā, un, protams, ir jāuzņemas atbildība par konkrētiem lēmumiem, bet esmu visai mm, pārsteigts par šiem pretrunīgajiem izteikumiem. Ir valstis, kas uh, tirzniecības liberalizācijai uh, dzied tādas slavas dziesmas, saka brīvā tirzniecība, brīvā tirzniecība, un pēc tam atkal pieņem kaut kādus uh, ierobežojumus. Uh, mēs esam it kā šo brīvo tirzniecību pasludinājuši par svēto gobi. Un citi atkal ir protekcionistiski noskaņot, vēlas te celt augstus žogus un visu aizsargāt. Mums patiešām ir jāņem vērā galvenie principi. Un. Terminaus kolēgas de izquierdas Un it sevišķi es esmu norūpējies par to, ka vairāki kreiso spēku kolēģi visu laiku runā par trešajām valstīm, trešās pasaules valstīm, un eh, mēs eh, palūkosimies, vai mēs atļausim importus no šīm valstīm, no tādām valstīm, kas ir pilnīgi uh, mazatīstītas, un tad atkal ir Lisabons līgums. Lisabons līgumā ir noteikts, ka ir jāievēro konkrētas saistības. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm. Un ne jau, ka tā ir kaut kāda blakus politika, blakus nodarbe, nē, arī pali attīstības palīdzības sniegšana ir nozīmīgs uh, pienākums. Un uh, nolīgums ar Centrālamerikas valstīm uh, it kā apdraud konkrētus ražojumus, kas tiek ražot Eiropas Savienībā, un tie tiek atbalstīti tādā pārspīlētā veidā, lai varētu uzturēt dažu tūkstošu eiropiešu dzīves līmeni. Mums ir jāņem vērā šādas attīstības tendences, un uh, jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības vīzija. Tai ir jābūt uz solidaritāti balstītai, un mēs, protams, vēlamies aizsargāt Eiropas Savienībā saržoto produkciju. Bet mēs nedrīkstam te celt kaut kādus metru augstus mūrus uz to uh, rēķina, kas mirst badā, kas mirst badā citās pasaules daļās. Mums vajadzētu parūpēties, kā panākt līdzsvaru šajā lietā. Es, protams, varu uh, Eh, mēģināt salīdzināt savu izteikumu ar citu kolēģi izteikumiem, var vērtēt mūsu piekopto politiku arī lauksaimniecības jomā. Uh, Un es vēlējos pateikt, ka Spānijas prezidentūra īstenībā uh, mums ir radījusi daudz bažu, gan mums deputātiem, gan arī lauksaimniekiem. Un runājot par solidaritāti, mums ir jāievēro solidaritāti kā viens no mūsu baušļiem, un tā ir jāievēro visiem, gan sociālistiem, gan arī visiem eiropiešiem. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Ļoti interesants debates. Es vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, un tagad ar lielu prieku došu vārdu Elenai, un viņi varēs atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms uh, atbildēt uz šiem jautājumiem, es vēlējos skaidri un gaiši pateikt sekojošo. Tika teikts, ka Spānijai it kā būtu iekšējas problēmas. Viens no deputātiem to teica. Es vēlētos to noliegt. Spānijā nebija nekādu iekšēju problēmu, un mēs tādas arī negaidām nākotnē. Spānijai ir tādas pašas problēmas kā citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs piedzīvojam starptautisku krīzi, Mēs piedzīvojam krīzi Eiropas Savienībā un mums ir jāievieš konkrēti mehānismi bet tiem ir jābūt tādiem mehānismiem, kas būs līdzīgi apvienotajā karalistē, Vācijā, Itālijā, Portugālē, Grieķijā, Spānijā, un es te varētu tagad uh, uzskaitīt vēl veselu virkni valstu. Nu, tagad tas būs noskaidrots, un es varu ķerties pie deputāta jautājumiem. Gandrīz visi kolēģi pieminēja Merkozūru. Es varu piekrist tam, ko teica Martīnēs kungs. Viņš bija pēdējais no deputātiem, kas izteicās. Pirmām kārtām mēs vēl neesam noslēguši savus sarunas ar Merkozūru. 2004. gadā sarunas tika pārtrauktas. pārtrauktas. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams turpmākas vienošanās, lai šīs sarunas atsāktu. Ja sarunas būtu tikušas pilnībā pārtraukts, tad mums vajadzētu tās atsākt no sākuma, un tad būtu nepieciešama vienošanās, Eiropas parlamenta piekrišana, uh, lai šīs sarunas varētu turpināt. Un, protams, mums vajadzētu arī saņemt piekrišanu no lauksaimniecības padomas. Bet arī lauksaimniecības ministru padomē mēs par to nerunājam, jo sarunas vienkārši tiek pārtrauktas konkrēti mirkli, nevis pilnībā. Tas būtu tā, it kā šeit mēs būtu ielikuši šos datumus iekavās no 2004. gada līdz 2010. gadam, un tagad mēs atkal sarunas turpinām. Kādas ir mūsu saistības? Protams, mums ir jābūt pietiekam pārliecinošiem vedot šīs sarunas. Vienošanās būs veiksmīga tikai tad, ja tā būs līdzsvarota un līdzsvarota pilnīgi visos līmeņos. Nekādas ekonomiskās aktivitātes eh, nedrīkst eh, tikt privileģētas vai tieši otrādi mm, būt eh, tādā sērdienītas statusā. Un, ja mums izdosies panākt šādu līdzsvarotu pozīciju, mēs varēsim baudīt privilēģijas, proti sadarboties ar ļoti lielu patērētāju tirgu, ar, eh, izmantot lielu noietu tirgu, kā jau to minēja Martina Eizakungs. Vēlējos jums atgādināt, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru padomas vadītāja. Es tomēr dalu savu atbildību arī ar citiem ministriem. Ja mēs jau 2004. gadā būtu vienojušies par uh, līgumu ar Merkozūru valstīm, ja jau 2004. gadā mēs būtu parakstījuši šo vienošanos ar Merkozūru, mums noteikti būtu jākonsultējas ar Eiropas parlamentu. Es ļoti uzmanīgi klausījos deputātu vārdos, bet tā ir kopīga atbildība, nevajadzētu to aizmirst. Arī, ja ministru padomu pieņem šādu lēmumu, jūs to varat noraidīt. Un otrādi mums vienkārši ir jāvienojas. Jāvienojas, tas ir atslēgas vārds. Mums ir jāparūpējas par to, lai šī vienošanās nāktu par labu visiem un lai neviens nebūtu cietušā lomā. Daži jau runāja nevien par Marko, Merkozūru valstīm, bet arī par importiem no trešajām valstīm. Es jums vēlējos paskaidrot kaut ko. Apusējība un vienlīdzīgi noteikumi. Tie ir galvenie principi. Ja Eiropas Savienība paraks kādu vienošanos, tad arī no otrās puses mēs pieprasām pilnīgi vienādu standartu ievērošanu. Tā tad izsekojamība un reciprocitāte, jeb apusējība. Tie ir galvenie principi un baušļi, kas jāievēro. Tas ir aspekts, ko esam pieminējuši neskaitāmās diskusijās, it sevišķi runājot par Eiropas Savienības konkurētspēju. Mums ir jāparūpējas par to, lai mūsu rīcībā esošie mehānismi būtu vēl efektīvāki un pilnveidotāki. pastāvošie mehānismi ir jāizmanto labāk, mums tie ir Eh, jāparāda pareizajā gaismā un jāparūpējas, lai visas normas tiktu īstenotas. Jūs eh, runājāt par to, ka ir jābūt zinātniskiem pētījumiem. Proti mēs rūpējamies par to, kā šie lēmumi tiek īstenoti, bet ir jābūt arī socioekonomiskai ietekmes izvērtēšanai par to, kāda būs pētījuma rezultāti, it sevišķi runājot par apusējības principu ievērošanu. Jūs runājāt arī par Maroku. Hernandez Garcijas kundze arī pieminēja šo līgumu ar Maroku. Nu, dārgā kundze, lūdzu, esiet prātīga. Padomes prezidentūra var mēģināt pārliecināt padomu vai komisiju. Bet tas viss ir ļoti eh, regulēts. Fernandes Garcijas kundze, es jums varu pavaicāt, kādēļ jūs kā deputāte nesat ratificējuši šo vienošanos. Jūs šeit apsūdzat Spānijas prezidentūru, ka mēs esam vilkuši gumiju, lai šo lēmumu vairs nepieņemtu mūsu prezidentūras ietvaros. Un ir konkrēta procedūra, kas prasa pietiekam daudz laika, bet šis jautājums ir jāizskata arī Eiropas parlamentā. Ja mēs te ceļam gaisa pīlis, un e, kāršu namiņi sagrūst jau paši no sevis, ja nekas netiek darīts. Un tas viss nav tikai mūsu ziņā. Mēs nevaram vieni paši kaut ko ietekmēt. Tas ir sadarbības jautājums. Fernāns Garsīs kundze teica, Un īsnībā tā ir tāda pati demagoģija, kas valda Spānijā. Jūs te, jūs izmantojat gan trīs tos pašus vārdus, kādus mēs katru dienu dzirdam Spānijā. Es pat nevaru uz ko tādu atbildēt. Īsnībā dažreiz šādi izteikumi vienkārši ir jāignorē. Tas ir labākais ceļš. Un it sevišķi, ja tie nāk no tautas partijas grupas puses. Es pat tiešām nebūtu domājusi, ka lauksaimnieki būtu galvenā 2020 stratēģijas lau, e, prioritāte. Nu, tur ir 3-4 rindiņas varbūt. Un tur ir norādīts visas kopīgās Eiropas Savienības politikas jomas, it sevišķi lauksaimniecība varēs panākt 2020. gada stratēģijas panākums. Un uh, Eh, pārtiks produktu sektors ir dinamisks sektors, tas ir nozīmīgs jaunu darba vietu radīšanai, ekonomikas uzplaukumam, un tā ir pirmā atsauce, kas ir saistīta arī ar KLP nākotni. Bet eh, attiecībā uz jūsu jautājumu es varu pateikt, ka visas nozares, visas ekonomiskās aktivitātes, Cik daudzām tad ir 2020 eh, stratēģijā veltīts tikpat daudz eh, vietas kā lauksaimniecības politikai? Jau vairāku gadu garumā mēs uh, esam par to diskutējuši, tātad kura nozara, kuras aktivitātes šeit būtu pieminētas vēl tik pat lielā mērā kā lauksaimniecība. Bet, protams, var labi saprast, ka jūs nevarat piekrist pilnīgi visam. Uh, bet mums šķita, ka tie ir mūsu uzdevumi, un mēs darījām to, kas ir mūsu iespējās. Es uzskatu, ka dažos gadījumos jūs arī uh, paudāt tādas indīgas piezīmes, bet es tās pat neatkārtošu. Es to visu ļoti labi pierakstīju. Rītdien būs ministru padome. Un pirmais darba kārtības punkts būs par lauksaimniecību. Tātad tā ir vienošanās ar padomi. Un, e, ja tā nav bijusi vienbalsīga vienošanās, tad tas nekad netiek apspriests kā pirmais darba kārtības punkts. Mums ir jāsaprot, ka tas ir prezidentūras priekšlikums. Es vienkārši jums vēlējos pateikt, lai jūs zinat, kāda tagad ir lietu kārtība. Kolēģi runāja arī par citiem jautājumiem, uz tiem es vēlētos atbildēt ļoti lakoniski. Tika runāts par pirmo vai otro pīlāru līdzfinansējums vai atteikšanās no līdzfinansējuma. Mēs nedrīkstam te visu sajaukt tikai vienā katlā. Mēs nevaram sajaukt komisijas uh, pilnvaras ar Eiropas parlamentu pilnvarām vai padomas prezidentūras pilnvarām. Mums ir mūsu atbildības daļa, jums ir jūsu atbildība. Bet Ja tiesisks dokuments eh, ir jāsagatavo, tā nav mūsu atbildība, un arī iniciatīva nav mūsu ziņā. Tas ir komisijas laukuma pusē. Mēs esam veikuši sagatavošanās darbus lai Eiropas komisija varētu ņemt to par pamatu savām turpmākajām aktivitātēm, izstrādājot iniciatīvas. Kā jau uh, komisārs uh, Čolos teica, viņš arī runāja par konkurētspēju un uh, sieviešu līdztiesību. Ņemot vērā šos principus, darbs tiks turpināts. Kolēģi pieminēja uh, vēl ļoti daudz citu jautājumu, proti pensiju garantijas. Spānijas prezidentūra. Ienākumu garantijas. Un šis dokuments tika piedāvāts padomē, jau februārī tika izstrādāti secinājumi un bija arī priekšlikumi runāt par kopējas lauksaimniecības politikas nākotni. Kādi bija šo diskusiju rezultāti? Mēs ar tiem iepazīstināsim tad, kad būs pienācis īstais brīdis piedāvāt pilntiesīgus priekšlikumus. Komisija, protams, ir uzņēmusies savu atbildības daļu, bet es nevēlos šeit nevienu apvainot, tieši otrādi. Komisija bija gandarīta par sadarbību, kas tā izveidojās ar prezidentūru. un notika sadarbība arī ar iekšējiem dienestiem, un pēc tam ministru padomu jau piedāvāja konkrētus panākumus. Tāda ir pašreizējā situācija, un tā tas vienmēr ir norisinājis, tāda ir normālā procedūra. Es domāju, ka varbūt jums ir vairāk pieredzes nekā man. Tad lūdzu pasakiet, Kad ir ticis pieņemts kāds standarts nulles punktā un pēc pieciem, sešiem gadiem, bet mēs īstenībā runājam par to, kas notiks pēc 2013. gada. Tātad, kad ir tikuši izstrādāti konkrēti standarti tik īsā laika posmā, kad ir nepieciešams arī ievērot eh, koplām un procedūru, sadarboties ar parlamentu? tā ir realitāte, kurā mēs atrodamies un kurā mums ir jādarbojas. Tieši tādēļ ir e, šis prezidentūra trio, lai mēs varam šo stafets nu nodot tālāk nākamajai prezidentūrai, lai būtu tāds secīgums, lai nebūtu nekāda pārāvuma procedūrā. Tātad. Ha acelerado todos. Mēs ieviesām šos pīlārus, Spānijas prezidentūra pātrināja darba gaitu, mēs uh, vienojāmies par secinājumiem, un, uh, nu, varbūt jums tagad tas liekas tā smieklīgi, bet uh, kādu dienu jūs to novērtēsiet. Spānijas prezidentūra ir vienojusies par secinājumiem vienbalsīgi. Un tagad komisijai ir jāpadara savs darbiņš. Tai ir jāizteno piedāvātās iniciatīvas. Jūs uzdevāt arī tādus praktiskākus jautājumus. Piemēram, Nikolsona kungs runāja par konkrētiem ražošanas veidiem, kas notiks eh, pēc 2012. gada. Es domāju, ka arī šīs jomas paliks, tās turpinās darboties, ņemot vērā iepriekš izklāstītos iemeslus. Un vēl kāds jautājums. <clears throat> Es nu varbūt nevēlos kaut ko paredzēt, bet man ir bijušas sarunas ar komisāru Dallī. Un viņš, protams, arī par to informēja preses konferencē, tātad tas nav nekas privāts, par to mēs varam runāt arī tieši šodien. Viņš runāja par lauksaimniecību, par uh, vides standartiem un arī par labklājību. Viņš teica, ka viņš vēlētos redzēt, cik uh, lielā mērā dalība valsts ir īstenojuši šos pasākumus, lai tās iniciatīvas, kas nonāk uz galda, varētu arī veikt tādu kā inventarizāciju, kas ir paveikts, cik tālu šīs iniciatīvas ir pārņemtas un ko dalība valsts gal galā ir sasniegušas. Mums ir nepieciešams arī šīs socioekonomiskais ieteikums izvērtējums, lai varētu izvērtēt jaunu pasākumu ieviešanas efektivitāti. Mums ir diferencēta ražošana, bet mums ir jābūt pietiekami piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai Eiropas Savienības konkurētspēja samazinātos, un tas iet roku rokā ar augstā līmeņa grupas pieņemtajiem secinājumiem. Bovēkungs runāja par ģenetiski gru... mainītiem produktiem. Es vēlētos, lai jūs iepazītos ar tiem izteikumiem, ko Barozo kungs pauda parlamentā 2009. gadā. Viņš apņēmās izplatīt iniciatīvu par to, lai varētu regulēt ģēmo. Komisārs Dallī tagad uh, ir uh, izskatīs šo Barozo kunga solījumu, un es, protams, varu to paziņot arī jums. Kā lauksaimniecības ministrē, es jums to paziņoju, tas nav nekāds noslēpums. Tas gan vēl nav iesniegts oficiālā kārtībā. Pēc dažiem mēnešiem mēs par ģēmo runāsim precīzāk sakot, tas notiks Beļģijas prezidentūras pakļautībā. Un es domāju, par to jūs uh, arī apspriedīsieties lauksaimniecības komitejā. Esmu par to pārliecināta. Es tāpat vēlējos teikt, ka varu piekrist uh, jūsu paustajām bažām. Es vēlējos pateikties jums par sadarbību šo mēnešu garumā. Mums nevajadzētu pārtraukt sadarbību. Es uzskatu, ka Spānija ir atradusies priekšplānā. Tagad mums šis darbs ir uh, jāturpina, un mēs arī ministru padomē noteikti uh, ilustrēsim jūsu paustās bažas, lai varētu sasniegt progresu. Protams, izaicinājumi ir milzīgi. Mums ir jāizstāv mūsu budžets, mums ir jāsaprot, kas notiks ar nākamo finanšu plānu. Tur ir pietiekami daudz līdzekļu atvēlēts KLP. Mēs pateicām to, ko mēs vēlējāmies, un mums tagad ir jārunā par konkrētiem mērķiem. Mums ir jārunā par konkurētspēju un Tāpat arī par piensaimniecības nākotni, pa vēkungs to minēja. Secinājumi ir ļoti interesanti. Tur ir runāts par to, kas īstenotiek eh, vairumā dalību valstu, bet es domāju, šie secinājumi noteikti ir jāiekļauj arī Eiropas līmeņa direktīvā. Čelotis kungs eh, par to apspriežas arī ar citiem komisāriem. À ah de las competencias de la Comisión de Agricultura. Tas ir, tā ir viena no jomām, kas ir lauksaimniecības komitejas pārziņā. Protams, ka nevienmēr ir iespējams eh, sasniegt eh, perfektus rezultātus, bet eh, sadarbojoties mēs darīsim visu, lai mūsu sasniegtie rezultāti būtu pēc iespējas ideālāki augsta kvalitāte, pārtiks produktu neskaitīgums. Tas viss ir ļoti būtiski Eiropai. Paldies, dārgā Elēna, paldies eh, kolēģiem par piedalīšanos diskusijās. Es esmu patiešām gandarīts, ka šajā pēcpusdienā lauksaimniecības komiteja varēja runāt par tiem jautājumiem, kas nodarbina mūsu prātus. Mēs uzklausījām Espinozas kundzes atbildes, kas bija patiešām ārkārtīgi vērtīgas. Tagad esam beiguši komitejas sanāksmi un pēc piecām minūtēm tiksies koordinatori. Paldies! Ah, no. Prego, chiede la parola? Sì, sì. Kurš vēlas izteikties? Yeah, I have booked a ah, question under